Okay, if members could take their seats. Uh... Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Labrīt visiem! Sirsnīgi sveicu visus mūsu pirmajā komitejas sanāksmē pēc vasaras atvaļinājuma. Vispirms formalitātes. Ir jāpieņem darba kārtība. Mans ieteikums būtu šāds. Es gribētu nākt klajā ar priekšēdētājas paziņojumiem pēc tam, kad būsim tikušies ar Eirogrupas priekšēdētāju, nevis eh, pirms šī darba kārtības punkta. Vai visi piekrīt eh, šādai darba kārtībai? Paldies! Tāpat mums ir jāapstiprina protokols sanāksmē, kas notika 8. un 9. jūlijā vai var uzskatīt, ka šie protokoli ir pieņemti. Šie protokoli tika izplatīti parastajā kārtībā. Paldies! Tad eh, tagad varam pievērsties uzklausīšanai. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar Eirogrupas priekšsēdētāju. Tā ir daļā no mūsu ekonomiskā dialoga viedokļu apmaiņām. Es gribētu atkārtināt kolēģiem, ka mēs šeit eh, uzsvaru liekam uz uh, valstu rekomendācijām Eiropas pusgada ietveros, un mūsu mērķis ir apspriest fiskālās un makroekonomiskās problēmas Eirozonā un tās dalībvalstīs 2013. gada pusgada ciklā, ko padomu pieņēma jūlijā. Mēs uzklausīsim uh, ministru šajos jautājumos. Uh, Šodien tiekamies ar mm, Diseibloma kungu. Viņš ir ieradies jau trešo reizi uz mūsu eh, komitejas sanāksmēm. Viņš ir piedalījies dažādos dialogos. Tāpat arī viņš eh, runās par Kipras situāciju. Eh, liels paldies, ka ieradāties. Man ir patiešām prieks jūs šeit redzēt. Un došu jums tagad vārdu pirmajiem komentāriem par uh, rekomendācijām valstīm. Paldies, priekšsēdētāji, godāmie deputāti! Liels paldies, ka devāt man iespēju piedalīties šajā viedokļu apmaiņā ar komitejas dalībniekiem. Šodien runāsim par Eiropas pusgadu ieviešanu un rekomendācijām uh, valstīm visai Eirozonai. Tad, kad es pirmo reizi tikos ar jūsu komiteju, es uh, paudu uzskatu, ka mums vajadzētu skatīties uz tādu fundamentālāko, vispārīgāku pieju, nevajadzētu vairs domāt tikai par krīzes pārvarēšanu. Mums vajadzētu domāt par eirozonas ekonomikas funkcionēšanu kopumā. Protams, mums vēl ir daudz darāmā, taču esmu priecīgs, ka mēs turpinām strādāt, ka mēs vairs nerunājam tikai par krīzi, bet par tādu struktūrālāku reformu. Eh, rekomendācijas tika pārskatītas Eirogrupā pirms eh, vasaras, un dalību valstis tās vienprātīgi apstiprināja. Tās norāda uz galvenajām jomām, kur vēl ar vien ir eh, ļoti daudz jādara. Un es tagad īsi atgādināšu par galvenajām rekomendācijām. Pirmā rekomendācija bija stiprināt uzraudzības tīklu, kas attiecas uz Eirozonas dalību valstīm, un tāpat arī koordinēt un kontrolēt reformas, lai nodrošinātu ekonomiskās politikas saskaņotību. Otrā rekomendācija attiecās uz Eiropas, Eirozonas dalību valstu fiskālās politikas koordinēšanu, lai nodrošinātu tādu fiskālo politiku, kas veicina izaugsmi visās valstīs. Trešā rekomendācija attiecās uz Uh, aizdejošanas uh, koeficientu pārskatīšanu, jo īpaši attiecībā uz MVU, lai uh, novērstu tirgus fragmentāciju un šādas tendences. Ceturtā rekomendācija attiecās uz bilanču atveseļošanu. Tas attiecās galvenokārt uz bankām, uh, lai eh, novērstu fragmentāciju vienotajā tirgu un lai atjaunotu normālus aizdevumus atjaunotā ekonomikā. Piektā rekomendācija attiecās uz lielajiem ekonomikas reformu plāniem, un eh, tajā tika uzsvērts, ka prioritāte būtu jāpiešķir ex ante koordinācijai galvenajās ekonomiskajās reformās dalībvalstīs. Un um, sestā un pēdējā rekomendācija attiecās uz krīzes galīgo sēku pārvarīšanu, un jo īpaši te ir runa par jauniešu bezdarbu. Šīs rekomendācijas pilnībā atbilst Eirogrupas prioritātēm. Uzskatu, ka galvenie elementi jau ir vietā, lai mēs varētu sākt strādāt pie veiksmīgas īstenošanas. Sešpakas likumdošana paredz lielāku ekonomikas un fiskālās politikas koordinēšanu un uzraudzību visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, jo īpaši tas attiecas uz Eirozonu, kur pastāv makroekonomiskā uh, līdzsvara trūkumā procedūra. Komisija ir izskatījusi E, plānus un indeksu pārskatīšanu galvenajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kur tika atklāts līdzsver trūkums. Mēs rūpīgi uh, pārbaudījām pasākumus, lai novērstu šo līdzsver trūkumu tajās valstīs, kur tas ir atklāts. Šis process parādīja, ka ir vajadzīga pielāgošana, un šī pielāgošana arvien notiek mūsu ekonomikā. Uh, ir ļoti būtiski nodrošināt reformas darba tirgu un panākt, lai tās neapstājas. Divpakas likumdošana eh, stājās spēkā pēc šo rekomendāciju sagatavošanas, un Eirozonas dalībvalstīs vajadzēs noteikti nodrošināt uzraudzības koordināciju budžeta sagatavošanas procesā. Dalībvalstīs tagad ir sagatavoti budžeta projekti, balstoties uz neatkarīgām prognozēm. Tos pārbaudīs komisija, ņemot vērā atsevišķu valstu konkrētās rekomendācijas. Bet, protams, ir jāņem vērā arī stabilitātes un izaugsmas fakts un pārliekā, pārliek lielā deficīta mērķi. Ja tiek konstatēta liela neatbilstība stabilitātes un izaugsmas paktam, dalībvalstī var prasīt iesniegt pārskatītu plānu šajā rudenī. Es nodrošināšu, lai komisijas viedoklis par šo budžetu projektiem un uh, par sekām Eirozonā tiktu um, Eirogrupā ļoti rūpīgi izskatīti. Esmu ieplānojis uh, tos apspriest ar ministriem Eirogrupas sanāksmē, kas ir paredzēta par šo tēmatu novembrī. Eirogrupas viedokli pēc tam varēs ņemt vērā Tad, kad tiks pārskatīti nacionālie budžeti un uh, tiem tiks pielikts punkts pirms šī gada beigām, atviegloti aizdevumi MVU, lai, tās, tā, lai tie varētu nodrošināt produktīvas investīcijas, uh, šī ir prioritāte gadrīz visās dalībvalstīs visā Eiropas Savienībā. Un eh, nav nekāds noslēpums, ka veiksmīgi darbojošies MBU ir ļoti būtiski ekonomikas atvesaļošanā. Eiropas investīciju bankai ir jāspēlē ļoti nozīmīga loma pēc kapitāla palielināšanas, ko tā saņēma pavasarī. Tā vajadzētu palielināt savu atbalstu MBU visā Eiropas Savienībā. Augsta līmeņa ekspertu grupā tika izveidota maijā, un tā darbosies pie MBU un infrastruktūras finansēšanas mēs uh, uh, gaidām politiskās rekomendācijas, un šķiet, ka tās tiks izskatītas ekofin sanāksmē Viļņā. Vēl uh, Eiropas investīciju banka nesen ir veikusi dažādas pasākumas kopā ar komisiju un arī ar ECB, lai apspriestu, kā varētu uzlabot banku aizdevumus MVU. Uh, Mēs ļoti gaidām šādas rekomendācijas. Tāpat arī mēs gaidām eh, tālākus ziņojumus par rekomendācijām, kas iespējams tiks izskatīti ECOFIN sanāksmē. Šīs iniciatīvas būs ļoti būtiskas, lai varētu pārvarēt izaicinājumus, ar ko saskars MVU, bet eh, tikai pabeidzot reālu banku savienību, mēs varēsim nodrošināt eh, finansiālajā sektorā ilgtspējīgu stabilitāti, kas ļaus apstādināt tirgus fragmentāciju un ļaus nodrošināt un atjaunot normālu banku aizdevumu piešķiršanu. Tātad mums ir jāturpina strādāt pie visiem dosie, kas attiecas uz Banku Savienības pabeigšanu. Vienota noteikumu grāmata, kur runa par stiprinātu uzraudzību, arī ir ļoti būtiska. Vienošanās par CD4 arī bija pozitīvs solis šajā virzienā. Mēs ceram, ka banka sagatavos tādus plānus, kas ļaus tām pārvarēt zaudējumus. Uh, Es ceru, ka jūsu komiteja varēs konstruktīvi sadarboties ar Ekofinu prezidentūru, lai pabeigtu EBRD, kas ir banku uh, likvidēšanas uh, direktīva. Skaidri standārti banku uh, restruktūrācijai un likvidēšanai, kas ļaus uh, atbrīvot nodokļu maksātājus no lieliem izdevumiem šādos gadījumos ir ļoti būtiski. Vajadzētu noteikt, kam ir jāpiedalās banku likvidācijā un kāda loma katram ir jāuzņemas. Ir skaidrs, ka vienotais uzraudzības mehānisms e, jau ir pieņemts, un tas ir jāizteno nākamgad. ECB ir uzņēmusies e, Eirozonas lielāko banku uzraudzību. Tā nodrošinās e, vienoto noteikumu grāmatas piemērošanu visās attiecīgajās dalību valstīs. Tas stiprinās uh, uzticēšanos un uzlabos efektivitāti, izskatot pārobežu lietas. Tas ir ārkārtīgi nepieciešams Eirozonas ekonomikas atvesļošanai. Pirms šis plāns sāks darboties, ECB sadarbojoties ar Eiropas investīciju banku veiks vispārēju izvērtējumu par bankām. Ja uh, šajā uh, procedūrā Uh, atklāsies, ka kādā bankā ir iztrūkums un šī banka atrodas ECB uzraudzībā, tad tiem, kas uh, ir atkarīgi no šīs bankas, noteikti vajadzēs piedalīties risku pārvarēšanā. Es esmu ļoti priecīgs, ka jūnijā Eirogrupa varēja vienoties par uh, ESM tiešās rekapitalizācijas instrumentiem. Bet, protams, šos instrumentus varēs uh, pabeigt tikai tad, kad būs pielikts punkts BRD direktīvai. Uh, Eirogrupa ir nodrošinājusi, ka ESM tiešā rekapitalizācija varēs tikt izmantota pirms tiek mm, īstenots vienotais likvidēšanas mehānisms. Šis vienotais likvidēšanas mehānisms ir pēdējais posms un pasākums, kas ir vajadzīgs vienotās uzraudzības mehānisma īstenošanā un pabeigšanā. Es redzu, ka mums tagad ir konkrēts priekšlikums, ko mēs varam apspriest. Te ir runa par uh, vienoto uh, um, likvidēšanas padomi un vienoto likvidēšanas fondu. Ir skaidrs, ka sarunas par šo priekšlikumu būs ļoti problemātiskas, tāpēc mēs nedrīkstam aizmirst savu mērķi. Mums ir vajadzīgs tāds mehānisms, kas ļautu laicīgi un konsekventi likvidēt bankrotējušas institūcijas. Vajadzētu arī sekt izmaksas šādos gadījumos, pātrināt procesu un aizsargāt nodokļu maksātājus. Godāmie deputāti, priekšsēdētās kundze, pirms eh, uzklausīšu jautājumus, es gribētu pateikt pāris vārdus arī par Grieķu programmu. Uh, Vasarā eh, plašsaziņas līdzekļos tā tika plaši apspriesta. Es uzskatu, ka situācija ir šāda. Eh, pēdējā Grieķu programmas pārskatīšana notika jūlijā, un tajā tika secināts, ka programma iet pa, pa pareizo ceļu un ka ekonomiskā situācija valstī uzlabojas. Grieķijas ekonomika atkal sāks pieaugt eh, nākamā gada sākumā, un Grieķijas varas iestādes ir panākušas lielu progresu šajos sarežģītajos apstākļos, lai nodrošinātu fiskālo stabilitāti un uh, īstenot ekonomiskas reformas un uzlabot ekonomikas konkurētspēju. Bet, protams, ir vajadzīgas arī citas reformas, jo īpaši valsts sektorā un arī nodokļu administrācijā. Nākamās otrās Grieķu programmas pārskatīšana notiks šajā mēnesī. Tad, kad tā tiks pabeigta, mums būs uh, aktualizēts pārskats par programmas īstenošanu, tā skaitā par pašreizējās programmas finansēšanu. Uh, Tas tiks iekļauts mūsu darba kārtībā nākamajā mēnesī, un šo procesu mēs varēsim pabeigt novembrī. Attiecībā uz trešās programmas nepieciešamību Grieķijai ir skaidrs, ka neskatoties uz neseno progresu, Grieķijas problēmas netiks pilnībā atrisinātas līdz 2014. gadam reāli var teikt, ka būs vajadzīgi vēl papildu pasākumi pēc šīs programmas. Šajā kontekstā Eiropas Savienība ir skaidri norādījusi, ka tā ir gatava sniegt Grieķijai adekvātu palīdzību pašreizējās programmas ietveros un arī pēc tās, līdz Grieķija būs atkal atgūsi piekļuvi tirkumu. Protams, ka Grieķija ir pilnībā jāizpilda programmas nosacījumi, un mēs varēsim to pilnībā izvērtēt tikai 2014. gada laikā. Noslēgumā ir bijis ļoti daudz spekulāciju plašsaziņas līdzekļos par eh, to, eh, vai vajadzētu vēl samazināt parādu. Es gribētu atkārtināt, ka Eirogrupa pieņēma uh, to, pieņēma lēmumu, ka tiks veikti papildu pasākumi, proti tiks samazināti procenti aizdevumam Grieķijai un uh, tiks līdzfinansēti Eiropas Savienības struktūra fondi, ja Grieķija izpildīs precīzus nosacījumus. Un tolēk šie nosacījumi bija panākt ikgadēju uh, pārpalikumu un pilnībā izpildīt visus nosacījumus programmā. Mēs nevarēsim izvērtēt, vai šie nosacījumi ir pilnībā izpildīti līdz nākamā gada aprīlim. Par to mēs vienojāmies pagājušajā gadā decembrī. Aprīlī, un tas ir visagrākais, mēs varēsim izvērtēt progresu, kas ir panākt šīs programmas ietveros, un arī varēsim spriest par parāda ilgtspējīgumu. Manuprāt, spekulācijas pašreizējā posmā nevienam nepalīdzēs. Dāmas un kungi, liels paldies par jūsu uzmanību, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Liels paldies un paldies eh, par šo plašo izklāstu par dažiem no jautājumiem. Eh, mēs joprojām gaidam iespēju balsot par SSM nākamā nedēļa Strasbūrā. Mēs joprojām gaidām gala tekstu par mūsu vienošanos ar ECB par informācijas apmaiņu, un progress ir šajā jomā noteikti panākts ir pavirzījušies uz priekšu arī uh, trialogu par banku restruktūrizācijas un likvidācijas e, direktīvu, un par to, acīm redzot, jūs ziņosiet mums vēlāk. Runājot par SSM, uh, e, ECB aktīvu kvalitātes pārskats ir ieplānots, un esmu dzirdējis baumas, ka ir izdarīts noteikts spiediens pret uh, privātu sektoru iesaistīšanu un dažos, dažās vietās ir paredzēts pilnīgs tātad pārskats bez privāta sektora iesaistīšanas. Tā kā es nezinu, vai jūs esat par to runājuši Eirogrupā, un vai jums ir personisks viedoklis par privāta sektora iesaistīšanu vai neiesaistīšanu jo gal galā tiek sagaidīts, ka tā būs pilnīga, visaptveroša un dziļa privāta sektora iesaistīšana šajā procesā, lai e, patiešām mēs zinātu, kāda ir patiesā situācija, ko tad mēs esam mantojuši. Un būtu labi, ja tas būtu tieši tāpat kā citās valstīs, kurās tas jau tā ir darīts, un e, novedis pie pēc tam uh, labas iesaugsmas. Un gal galā tas ir tas, ko no mums sagaida starptautiskie tirgi. Bet varbūt jūs varētu komentēt uh, šo jautājumu pirms mēs sākam viedokļu apmaiņu. Paldies, priekšsādētāji! Jā, protams, ir spari, pareizi sākt uh, banku savienību pareizi. Un tad, kad ECB sāks savu pāraudzību pār lielākajām bankām nākšā gada sākumā, uh, Mums ir nepieciešams pilnīgs bilants izvērt, izvērtējums. Vispirms eh, aktīvu kvalitātes novērtējums un pēc tam arī eh, izturības testi. Jā, jums ir taisnība, tam ir jābūt ļoti rūpīgam un eh, pārskata kvalitāte nedrīkst būt, nedrīkst tikt apšaubīta. Un arī no tīri praktiskā viedokļa ir jādara ļoti, jāizdara ļoti daudz īsā laikā, un to nevarēs izdarīt bez privāta sektora iesaistīšanās, jo tīri no praktiskā viedokļa mm, šīs darbs nebūtu padarāms, tādēļ ir svarīgi viņus iesaistīt. Mēs esam runājuši par šo jautājumu Eiropa grupā, un es domāju, ka šeit eh, nevajadzētu uh, izmantot vai piemērot politisko spiedienu. Tas ir jādara neatkarīgi, lai nebūtu nekādu šaubu par padarītā darba kvalitāti. Liels paldies! Nu, tas mani nomierina un esmu pārliecināta, ka vairumam kolēģi ir līdzīgs viedoklis. Tālāk pāriem pie jautājumu un atbilžu sesijas. Mums ir jauni deputāti, kas piedalīsies, tādēļ atgādinu. Tātad mums ir laika nišas pā piecām minūtēm, jautājumiem atbildēm. Tā tad, ja jūs 5 minūtes uh, uzdosiet jautājumu, kas līdzinās disertācijai, jūs nesaņemsiet atbildi. Bet, ja jūs uh, uzdosiet konkrētu jautājumu, eh, tad saņemsiet atbildi. Protams, ja jūs pēdējās 30 sekundēs kaut ko mēģināsiet uzzināt, arī tad diez vai saņemsiet atbildi. Tā kā vispirms eh, Vartmans Kols kundze. Esmu sešpakas referente. Un paldies ka, par to, kā jūs vadāt Eiro grupu un uzņemties atbildību par uh, rekomendācijām dalībvalstīm bet e, reformas neapšaubām ir svarīgas, e, lai atjaunot tautsēmniecības un panāktu izaugsmi. Šis ir tāds ļoti interesants laiks un ir pārskatīti da dalībvalstu budžeti, ieskaitot arī Nīderlandes budžetu. Un jūs ļoti aktīvi e, izstrādājat rekomendācijas par šiem budžetiem. E, tas ir ļoti labi, bet man ir jautājums par Banku Savienību īpaši šajā stadijā pirms sākas ECB uzraudzība par bankām. Jūs runājat par aktīvu kvalitātes pārskatu. Jūs sacījāt, ka tam nebūtu jābūt politiskam, taču kā jūs nodrošināsiet to, ka šis pārskats būs patiešām neatkarīgs, jo tas ir jūsu pienākums to izdarīt? kas notiks eh, tad, ja banka nevarēs izpildīt eh, attiecīgas parādzības, ka tur nebūs viss kārtībā. Ir banku rekapitalizācijas plāns, bet eh, kurā brīdī tas sāks darboties, kad to sāks izmantot. Jo jūs vienmēr esat sacījis, ka investoriem jāmaksā. Tātad, kā tad tas īsti notiks? un kad tiks piemērots ESM. Un visbeidzot, jautājums par vienoto likvidācijas mehānismu. Es saprotu, ka jūs atbalstat komisijas priekšlikumu, tā es interpretēju jūsu komentāru, bet mēdījos mēs dzirdam, ka viens no svarā, svarīgākiem finanšu ministriem ir pret eh, kādu ļoti svarīgu daļu, eh, bet eh, bez tā Banku Savienība nebūtu iespējama. Kā jūs panāksiet, ka Eirogrupa un Ekofin ministri vienbalsīgi atbalstīs SRM? Es turpināšu angļu valodā, tā kā varat nemeklēt savus austiņus, ja klausties angliski. Kā Eirogrupa, jā, mēs veltīsim daudz laika tuvākajos mēnešos, īpaši novembrī, strādājot pie budžeta projektiem un rekomendācijām dalību valstīm. Un mēs publicēsim mūsu secinājumus par šīm diskusijām novembrī. Attiecībā uz Banku Savienību vairums no pamatblokiem, lai to izveidot, protams, tiek apspriest ekofinā, kur komisija, kā arī sarunās ar parlamentu komisiju un ekofinu ministriem. Taču Eirozonas intereses ir īpašas šajā projektā, tādēļ būs ļoti ciešas sadarbības starp ekofinu ministriem uh, no vienas puses un Eirogrupu no otras. Un mēs lūgsim ECB un ECB priekšsēdētāju informēt mūs par to, kā viņš, kā ECB vēlas organizēt eh, bilanču izvērtēšanas procesu. Un skaidrība eh, visiem ir ļoti svarīga. Ne tikai uh, plašākai sabiedrībai, bet arī mums šeit iekšienē uh, ir jābūt pārliecībai, ka tas būs labs, atbilstošs process ka tas būs neatkarīgs un uh, pietiekam augstā kvalitātē. Neesmu pārliecināts, kurā brīdī tad īsti ECB prezidents varēs mūs informēt par to, kā tas tiks organizēts, bet ceru, ka tas notiks pietiekami drīz. Ārpus šī procesa. Secinājums varētu būt tāds, ka eh, vēl vairāk bankām varbūt būs nepieciešama tālāka rekap rekapitalizāciju. Parastā kārtība būs sekojoša. Banka vispirms meklēs kapitāla tirgu papildus finansējumu vai arī uh, radīs tos restruktūrējot kompāniju. Tātad vispirms darbs ir uh, pašas bankas uh, pienākums. Uh, pirms tiek izmantoti uh, sabiedrības rīcībā esoši sanācijas līdzekļi. Kā jūs zināt, tad kopš šīs vasaras, tad e, tiek piemērots minimālais bailīna noteiktais apmērs. Valstīs, kurās e, tas ir iespējams, ir iespējams lietot e, šīs te valstu backstop iespējas un tiešās rekapitalizācijas izmantošana pārējais fāzē būs ļoti sarežģīta. Piemēram, Viens no priekšnoteikumiem, lai varētu izmantot tiešo rekapitalizāciju, tam būtu jānozīmē, ka ECB uzraudzības darbs jau ir sācies, bet tas nesāksies līdz nākamā gada oktobrim. Tā kā šeit izvēloties pareizos rīcības posmus ir svarīgi. Tā kā kad katrā konkrētā gadījumā tiks izmantot rekapitalizācija, tur ir jāņem vērā virkni priekšnoteikumu. E, pirmkārt, lai veiktu visu bailin procedūru, mm, kā to nosaka BRD, e, tas ir instruments, kas jau ir pieejams un e, neskatoties to, tomēr ir jāievēro vispirms vesela virkne ļoti stingru priekšnoteikumu. Jā, nu tas ir radījis pamatu varbūt tālākiem jautājumiem. Elisa Ferēra nākamā. Runāšu portugāļu valodā. Um, muito obrigada por estar mais uma vez entre nós. E... Sveicināti vēlreiz. Paldies, ka esat pie mums ieradies. Mans jautājums ir saistīts ar to, e, kas notiek jaunajā Eiropas semestrī, kādas ir jaunās e, prasības dalībvalstīm. E, es domāju, ka šāda situācija uzliek lielāks pienākums arī tiem, kas izstrādā rekomendācijas. Un jāsaka, ka uz šobrīd izstrādātās rekomendācijas uh, nav sasniegušas eh, prognozētos mērķus. Mēs nepārtraukti izgāžamies, tad, kad izvērtējam izaugsmi, nodarbinātības eh, skaitļus, eh, parāda apmēru un tā tālāk. Un tās faktiski demoralizē valstis un tautas kuras ir ļoti rūpīgi ievērojušas rekomendācijas, un neskatoties uz eh, to, investori ir pametuši šīs valstis, cilvēki ir gaidījuši izaugsmi, bet tā vietā sastops ar stagnāciju un recesiju. Un tāpēc es vēlētos zināt, vai ar tām jaunajām pilnvarām, kas jums ir uzliktas, jūs tiešām pietiekuši vērtīgi izru, izvērtēsiet rekomendāciju kvalitāti, jo tās pēc tam tiek uzspiestas valstīm. Un būtu labi, ja eh, tās balstītos uz reāliem rezultātiem, nevis teorētiskiem rezultātiem. Jautājums, vai eh, rūpīgi tiks izanalizēta arī iekšējās, iekšējo prasību, analī, iekšējā pieprasījuma analīze Eiropas Savienībā. Mm, un jāprasa, vai uh, Eirozonā ir recesijas politika, kā celt pieprasījumu, no kurienes uh, tas nāks. Piedāvājums ir gatavs uh, apmierināt uh, pieaugošu pieprasījumu, bet kur to ņemt? un kā tas viss saskan ar kopējo tirgu un tā attīstību. Vajadzētu mazāk emociju, bet vairāk kvalitātes šajās rekomendācijās, vai tas tā būs. Un īs jautājums par dalību valstu parādiem. Problēma nav atrisināta. Tas neatiec tikai uz Grieķiju, bet arī uz citām, jo iekšējā recesija tikai palielina parādus. Vai jūs plānojat to kaut kādā veidā mainīt, eh, vai sociālā neapmierinātība tiks ņemta vērā, jo eh, cilvēki, protams, eh, sagaida un cilvēki ir ļoti dusmīgi par visiem šiem taupības pasākumiem, taupības politiku. Jā, paldies, Ferēras kundze. Pirmais pār rekomendāciju kvalitāti. Rekomendācijas ir apspriestas Eiro grupā eh, pavasarī vai pirms vasaras pārtraukuma, un nevarētu teikt, ka iepriekšējās rekomendācijas nebija atbilstošā kvalitātē tāpēc, ka mēs eh, neesam pārvarējuši ekonomisko krīzi. Tā tas nav, mēs virzamies ārā no recesijas, bet eh, mums ir atklāti jāsaka, kā ekonomikas krīze e, Eiropā ir bijusi dziļāka nekā mēs cerējām, nekā mēs sagaidījām, taču mēs pašlaik virzamies ārā no recesijas daudzās valstīs Tā kā nevar teikt, ka mēs esam e, izdarījuši nepreizās lietas. Daudzas reformas ir vajadzīgas, dažādas valstis, dažādās, dažādas reformas dažādās valstīs, bet galvenokārt mums ir jāmodernizē savu tautsēmniecību un tās gal galā pieau, e, padarīs lielāku mūsu konkurētspēju. Uh, Daži, protams, varētu teikt, ka progress ir pārāk mazs, nu, rekomendācija kvalitāte gan to nenosaka. Iespējams, ka tā ir īstenošanas kvalitāte, kas um, neļauj progresam būt lielākam. Attiecībā uz budžetiem tehniski ir panākts eh, progress, budžeta deficīts daudzās valstīs ir samazināts, un kā jūs sacījāt, Protams, kā par to ir maksāta ļoti augsta sociālā cena. Un pēdējā pusgada laikā mēs esam novērojuši, ka valstīm ir dots papildus laiks no komisijas puses tieši tādēļ, ka ir ekonomikas lejupslīde un laiks, lai sasniegtu mērķus, ir tiec pagarināts. Un līdz ar to arī uz budžeta deficīta, de, budžet deficīta pusē šie termiņi bieži vien ir pagarināti. Jā, parāds krīzes laikā, protams, pieaug ļoti ātri, bet paiet ļoti ilgs laiks, kamēr izdodas to atkal samazināt. Un, diemžēl, tāda situācija ir daudzās valstīs, mums ir ļoti augsti valsts parādi, tie ir auguši, eh, un eh, mēs arī saprotam, ka eh, programmas valstīs arī tie turpinās pieaugs, bet tas ir mazāk saistīts ar rekomendāciju kvalitāti, drīzāk gan ar īstenošanas kvalitāti. Nākošais jautājums Silvija Gulāra. Ministra kungs, paldies, ka esat mūsu viesis. Esat sveicināti. Es augstu vērtēju jūsu sacīto, tas arī atbilst Korinas Vortmanas skolas sacīto. Tas, ka mēs esam piedalījušies likuma aktu, tiesību aktu izstrādē, tas nenozīmē, ka mēs esam atbildīgi par izpildīšanu. Arī pagātnē tā ir bijis. Es domāju, ka Eiropa grupā ir milzīga loma, jo dažās valstīs, diemžēl Francijā, uh, ir e, tendence apgalvot, ka komisija diktē noteikumus. Komisija esot pārāk lielas pilnvars, bet komisija šīs pilnvars ir nodevis parlaments un padomi, un kā tāda ir tās loma. Un jūs arī sacījāt, ka tā savu lomu pilda uzmanīgi nekā agrāk. Jo šī loma ir ne tikai tehniska, bet arī politiska. Jāpierāda sabiedrībai, ka šīs kopējās procedūras ir svarīgas. Un tad vēl cita, cits komentārs par prioritātēm. Visas jūs minētās prioritātes ir vērtīgas un attiecīgas, taču man tiešām uztrauc tas, ka jauniešu vidū valda liels augsts bezdarbs. Kāpēc? Tāpēc, ja mēs zaudēsim šos uh, jauniešus, tad arī nākošajās vēlēšanās viņa aktivitāte nebūs liela. Konkrēti, ko jūs varat darīt, ko jūs esat paredzējuši darīt, lai apkarotu tirgu sadrumstalošanos uh, procentu likmju ziņā? Jo ne tikai pastāv atšķirības, kā jūs sacījāt, taču šīs atšķirības atainojas uh, ar atšķirīgiem konkurences, atšķirīgiem konkurences nospējiem tirgu. Jā, jūs sacījāt, ka ir jā, jāstrādā, taču kurš būtu tas viss izšķirošākais eh, darba posms? Paldies. Lielas paldies. Uh, important... Jums ir taisnība. Eirogrupai ir svalī, svarīga loma spēlējuma visā tai Eiropas semestrī, un rekomendācijas eh, gan tiek eh, formulētas, gan arī nopietnā veidā īstenos dalībvalstīs. Tieši tādu lomu mēs arī gribam pildīt. Debatēs, kas eh, parādījās starp Eiropas, parlam, Eiropas komisiju un Francijas, var sacīt, ka katrā valstī Eiropas komisijas uzdevums ir analizēt, kādas ir struktūrāls problēmas, ekonomikā šai valstī un uh, nāk klajā ar priekšlikumiem, kā tās risināt. Un tad uh, tur var būt problēmas tādas kā, piemēram, efektivitātes trūkums darba tirgu. Pēc tam, kā valsts šo problēmu grib risināt, ir pašas valsts ziņā lielā mērā. Un tieši šādi, šādi ir jāvirzās uz priekšu. Jo tad, ja komisija, teiks, jums ir eh, šāda vai tāda problēma pensiju sistēmā, tad valsts nacionāla līmenī kas arī ir demokrātiskās leģitimitātes nesējs, eh, var risināt, kā tā var risināt šo problēmu. Un tad komisija izvērtēja, vai spērtie soļi ir pietiekami, lai atrisinātu struktūrālo problēmu. Šādi ir jārīkojas. Tāpēc nav nekādu šaubu par to, kas Francijai, tāpat jebkurai citai valstī jādara, bet kā šīs struktūrālās problēmas konkrētajā valstī tiek risinātas, galvenokārt ir pašas valsts atbildības joma, un pēc tam Eiropas komisija to izvērtē. Runājot par jaunatni un bezdarbu, es kā politiķis ar vienu esmu paturējis prātā, ja gribat, lai kāds e, temats paliek klausītāju prātā, tad tas jāmin pēdējā vietā. Un ja es tā rīkojos ar e, jaunatnes bezdarbu, to minēju kā pēdējo, tad tas nenozīmē, ka es to neuzskatu par nesvarīgu. Ir struktūrāls izmaiņas mūsu ekonomikā saistībā ar MVU finansēšanu un banku savienību. Tas viss paredzēts vienam mērķim - ekonomiskā atveseļošanās un jauniešiem jaunu iespēju sniegšanu gūt darba vietu. Tur arī ir daudz darāmā, tāpēc arī ir pieejama līdzekļi, ir programmas, ir jaunatnes garantiju schēma, tā ir izveidot, ir tieši veids, kā risināt jaunatnes bezdarba problēmu jau tagad. Ir arī makroekonomikas eh, ietveros eh, paredzēts, kā panākt, lai jaunieši atgriež starp tirgu. Tālāk par finanšu tirgiem. Jā, arī šeit ir daudz darāmā, lai risinātu programmu, eh, problēmu. Te ir uh, vidustermiņa un ilgtermiņa risinājums banku savienībai. Eh, pat labā nedarbojas starp banku tirzniecību, tad sadrumstalotība, ja fragmentācija ir viena no problēmām, kas jārisi. Galvenais ir uh, atgūt uzticamību, uzticēšanos banku starpā, tāpēc mēs darām visu, kas mūsu spēkos, lai pēc iespējas ātrāk īstenot Banku Savienības elementus. Vienkārši uh, nacionālam Eiropas programmā ir jāpanāk, lai MVU saņem līdzekļus. Eiropas investīciju bankai te ir savu lomu spēlējam un cerams īstermiņā arī jau redzēsim Eiropas komisijas uh, Eiropas centrālās bankas un Eiropas investīcija bankas procesa rezultāts. Nu, jāsaka, priekšsādātāji ar piecu mēnešu, ar piecu minūšu jautājumu atbildēm mums tīri labi neklājas, bet, nu, labi, mēģināsim. Pīters man dālins lūdzu. Paldies, ka esat mūsu viesi šodien. Vēlu jums veiksmi jūsu ļoti grūtajā darbā. Ir pāris uh, valstīs specificētas uh, rekomendācijas, kurām grib pievērsties. Pirmkārt, Grieķija. Kā jūs sacījāt, Grieķijai tiks dots vēl jauns parāds. Taču kāds būs šis parāds? Vai tas vienkārši apkalpos iepriekšējos parādus, vai tā mērķis būs īsten samazināt parādu valstī? Otrais jautājums no manas puses. Mēs dzirdam vecas jaunās ziņas. Dažkārt, kad tās nonāk mūsu rīcībā, tās vairs nav zi jaunas ziņas, svaigas ziņas. Ko jūs esat paredzējis darīt nākotnē, lai mēs informāciju gūtu ātrāk? Hrāvelands ekonomists ir izstrādājis ziņojumu, un viņš runā par, tur ir runa par stabilizāciju Vācija. Uh, un tas arī palīdzētu risināt Grieķijas parādu problēmu. Ja jūs runājat par eh, valūtas devalvāciju, tad varētu būt vairāk iespēju un cerību. Es gribētu zināt, kā jūs vērtējat šādu apgalvojumu. Un eh, pēdējais jautājums starp dokumentiem, kurus šodien šorīt saņēmām, ir lasāma Brēgela institūta analīze. Tur ir runa par negatīvā uh, Eh, ražošanas atšķirību, trūkumu. Tur ir runa par Vāciju un Nīderlandi. Ko tas reāli nozīmēs Nīderlandai? Ja mēs redzam, ka šī, šis trūkums pieaug, ko tas īsti nozīmēs? Vai tas ietekmē struktūrālos aspektus vai bezdarbu? jūs kā Eirogrupas vadītājs koordinējat uh, funkcijas, un uh, jūs arī kā Nīderlandes finanšu ministrs varētu veidot labvēlīgus priekšnoteikums, lai veicinātu investīcijas un risinātu citas problēmas. Paldies, Vandālēnkungs, par jūsu jautājumu. Galvenais jautājums bija par Grieķiju. Jūs runājat par jaunu aizdevumu Grieķijai. Es neesmu runājis par jaunu aizdevumu Grieķijai. Es runāju par to, ka pēc šīs programmas beigām ir pamats uzskatīt, ka Grieķija vēl nebūs pilnīgi atguvusi piekļuvu finanšu tirgumu, nebūs atrisinājusi pilnīgi savu problēmu, un tai būs nepieciešams vēl turpmāks atbalsts. Ar vienu ir bijis skaidrs Tas vienmēr bija skaidrs, vismaz kopš es darbojos Eirogrupā, ka pat pēc šīs programmas beigām, tā turpinās līdz 2014. gada beigām, varētu būt nepieciešams tālāks atbalsts, un mēs, kā Eirogrupa, esam gatavi to sniegt. Nu, tā es to arī gribēju sacīt agrāk. Tātad par to nav nekāda jaunuma. Otrais jautājums. Uh, cik ilgi mēs vēl saņemsim šīs novecošās ziņas. Jā, jums ir taisnība. Mēs vienmēr esam teikuši, ka esam gatavi palīdzēt Grieķijai līdz brīdim, kad tā atgriezīsies finanšu tirgu ar priekšnoteikumu, ka tā ievēro visus programmas nosacījumus. Tad jūs man iesniedzāt ziņojumu, kur ir runa par Grieķijas nākotnē Eirozonā. Pavisam skaidri gribu jums teikt, pastāv Eirogrupā vienprātība par to, ka Eirozonas integritāte netiks skarta. Mēs esam apņēmušies sniegt atbalstu valstīm, kam tas nepieciešams, un mēs neiesaistīsimies debatēs par Eirozonas neaizskaramību. Runājot par devalvāciju, devalvācija nav pareizā metode, lai kāda tai būtu plusi vai mīnusi jūsu skatījumā. Tas nav veids, kā risināt eh, konkurēt spējas, struktūrāls problēmas un citas eh, struktūrāls problēmas ekonomikā. Tas ir problēma apiešanas veids, taču tas nav risinājums. Un tad no jūras nots izskanēja jautājums par Nīderlandes politiku. Vai Nīderlandiešiem būtu jāsamazina savs budžets vai ne? Un es kā Nīderlandes finanšu ministrs var sacīt neaizvairoties no jūsu jautājuma, budžets tiks samazināts un eh, tas pamatosies uz reformām, taču budžets samazinājumi būs arī vienkārši, lai ievērētu, ievērot tos noteikumus, ko esam izvirzījuši citām valstīm, tas attiec uz citām valstīm un arī uz Nīderlandi. Paldies, turpin priekšstādātāji, tagad zaļo vārdā Gigolda kungs. Vispirms eh, pateicos, ka esat mūsu viesis. Eh, cerams, ka esat pavadījuši veiksmīgas brīvdienas. Es domāju, mums tās būs nepieciešams, ja mēs paraugāmies uz Banku Savienības īstenošanu. Tas ir vislielākais solis, kur pat labāk spēram. Pat ņemot vērā uh, grūtības sarunās ar ECB, mēs eh, drīz noslēgsim eh, likumdošanas procesu. Katrā ziņā izšķiroša ir īstenošana. Un dažas no tām lietām, ko te dzirdu, mani visnotaļ uztrauc. Regulā skaidri norādīts monetārās un fiskālās politikas atdalīšana, un padome un parlaments ir snieguši apliecinājumi, ka ir e, skaidrs šķiršanas šīm funkcijām. Bet pat laban, kurš tad to visu vada un kā tiek nodrošināta šī fiskālās un monetārās politikas nošķiršana? Ko jūs varat darīt, lai nodrošinātu, ka uzraudzības padomi sāk savu darbu? Prot, ka demokrātiskās e, tiesības fiskālajā politikā netiek izjauktas de facto sagatavošanas fāzē. Un jaunā Eiropas centrālās bankas uzraudzības eh, daļa vienība tiek izveidota pirms pārējais tiek paveikts. Un otrkārt, ieviešot banku savienību, ir paredzēts kvalitātes pārskats. Ja tas netiek veikts, tad eh, me, mēs riskējam ar ECB kvalitāti. Jūsu paziņojumā jūs runājat par neatkarīgu ekspertu iekļaušanu. Tas man nebija gluži skaidrs galvenais jautājums. Vai šie neatkarīgi eksperti uh, sekos Nacionālo banku noraidēm un tā gatavos ECB pārskatu? Vai Eirogrupa nodrošinās, ka šie neatkarīgie eksperti ir saistīti ar privāto sektoru? Uh, taiskaitā arī aktīvu pārskatīšanu uzraudzības sistēmā. Paldies, Gīgauda kungs, par jūsu jautājumu. Īstenošana ir būtiski svarīga. Gan uh, katrai valstī izvirzītajās rekomendācijās, gan arī Banku Savienības ziņā. Runājot par jūsu bažām vai par uzraudzības padomi, ka tā ir vadošā šajā darba posmā, un to neviens neuzrauga, tā ir neatkarīga no uzraudzības, mēs esam vienojušies SSM priekšlikumos, ka Eiropas centrālās bankas uzraudzības darbs, tātad uzraudzības padomas darbs, nesāksies agrāk kā vienu gadu pēc direktīvas publicēšanas. Publicēšana vēl nav uh, notikusi, taču cerams, tas notiks drīz. Tā tad ir vesels gads, lai tiktu paveikts sagatavošanas darbs. Pat pirms oficiālā SSM sākuma Eiropas centrālā banka sniegs pārskatu ECOFIN, tā ir daļa no vienošanās. ECOFIN tas saņems informāciju kāda ir situācija sagatavošanas procesā. Viens no galvenajiem jautājumiem tajā brīdī tad būs, vai uzraudzības padomi ir pilnīgi gatavi uzņemties savu uzraudzības lomu. Skaidrs, ka tā ir jābūt gatavai, lai uzņemtos savu neatkarīgo atbildību jau no paša uh, vienotā uzraudzības mehānisma sākuma. Tātad no 2014. gada sākuma. Runājot par ārējo ekspertu lomu privātajām kompānijām, to lomu a, um, aktīvi izvērtējumā. Es saprotu jūs detaldāto jautājumu. Es domāju, te ir runa, cik svarīgi, lai um, aktīvu kvalitātes pārskats būtu neatkarīgs. Protams, ka arī privātiem uzņēmumiem ir sava loma, taču kā reāli tas tiks paveikts, vēl tiks vēl jāpublicē no ECB puses. Eirogrupa lūgs, lai ECB mūs informē par to, kā šis process tiks veikts. Un es pilnīgi jums piekrītu, ka ECB ir jāatbilst visaugstākajiem standartiem. Labi. Goja vārda Nik Nikolaus Huntis, lūdzu. Priekšsēdētāji. Es ar lielu interesi klausījos jūsu ievadvārdos, arī ar ļoti uzmanību, lielu uzmanību klausījos jūs sacīto par Grieķijas programmu un arī jūs atbildes kolēģiem pasijautāju par Grieķiju. Vēlētos jums sacīt, ka Jūs taču esat uh, bijis Grieķijā, un uh, es nepiekrītu jūsu izvērtējumam. Un arī statistikas dati neliecina par jūsu uzskatu pareizību. Jo šie dati nerāda, neataino nereālo ekonomikas situāciju, nebezdarbu. Jūs sacījāt, ka uh, Nevis plāns bija slikts, nevis aplēses bija nepareizas, bet īstenošana pieklibo. Es jums gribu tieši runāt par īstenošanu, pēc tam uzdošu jautājumu. Šodien vairākāt un arī vienā vēstulē jūs atsījāt, ka ļoti iespējams, ka Grieķija nevarēs 2014. gadā atgriezties finanšu tirgos un līdz ar to būs nepieciešams, nepieciešama jauna palīdzības pakotne ar jauniem noteikumiem. Ņemot vērā to, ka ir tomēr zināms robežs tam, ko Grieķi var izturēt, un arī īstenojumām reformām ir sava robeža. Un es jums vēlos sacīt, ka šodien jūs ļāvāt saprast, ka reformas eh, netika labi īstenots, jo īpaši sab, eh, valsts sektorā. Jūs sacījāt, ka programma nevirzījās uz priekšu gana ātri. Mans jautājums ir šāds. Jūs runājat par eh, reformu ietvaru vispārīgi un arī attiecībā uz Grieķiju. Es gribētu zināt, vai Eirogrupā ir nodoms striktāk pārbaudīt reformas attiecībā uz eh, privatizāciju Grieķijā. Mēs esam dzirdējuši atšķirīgs viedokļi. Un papildu jautājums. Šie papildu noteikumi kas tiks sasaistīti iespējams ar jauno atbalstu pakotni Grieķijai. Vai jūs ciešāk uzraudzīsiet reformas un e, Grieķijai izvērstās privatizācijas? Paldies! Uh, thank you very much. Paldies, uh, Šontis kungs, par uh, jūsu jautājumu. Uh, Manas piezīmes par īstenošanu konkrēti attiecās uz struktūrālajām reformām, kas ir vajadzīgas. Runājot par budžetu un deficītiem, tas, protams, attiecas uz ļoti daudzām no mūsu valstīm, mērķi ir vai nu sasniegti, vai tie ir pielāgoti. Tie ir pareizi pielāgoti, ņemot vērā ekonomisko recesiju un sociālās sakas, kādas ir bijušas dažiem budžeta mērķiem. Tāpēc attiecībā uz budžetu es nevēlētos kritizēt um, īstenošanu. Runājot par struktūrālajām reformām, es atzīstu, ka no nacionālās perspektīvas ir ļoti grūti um, piespiest veikt vajadzīgās reformas. Dažkārt nav vajadzīgā politiskā atbalsta un tā tālāk. Jā, tātad runājot par īstenošanu, mani uztrauc struktūrālās reformas un to īstenošanas ātrums. Uh, bet eh, tā ir tāda vispārīgāka piezīme. Un tā neatiecas tikai uz Grieķiju. Jūs jautājāt par papildus nosacījumiem Grieķijai. Es domāju, ka pašlaik ir pāragri runāt par jaunās programmas raksturu, par tās iespējamo lielumu vai arī par tās nosacījumiem. Tāpēc es nevaru iedziļināties šajā jautājumā. Vienīgais, ko es jau pateicu, visticamāk, ka pēc šīs programmas Grieķijai būs vajadzīga tālāka palīdzība, proti visas Grieķijas problēmas nebūs pilnībā atrisinātas, un 2014. gada beigās Grieķija nevarēs piekļūt visiem tirgiem. Eirogrupa ir cieši apņēmusies sniegt Grieķijai vajadzīgo palīdzību un atbalstu. Un tā tālāk. Tāda ir man attieksme. Par tādā situācijā mēs pašlaik atrodamies. Mēs par to vienojāmies, tas jau ir ierakstīts Eiro grupas septembra paziņojumā. Bet, nu, kā izskatīsies 2014. gads, to es tagad eh, vēl nevaru pateikt, un, manuprāt, ir pāragri izteikt kaut kādas spekulācijas. Par reformām un vai tās vajadzētu vēl eh, detalizēti pārbaudīt. Domāju, ka vispārīgi runājot, reformai, sagat, sagatavotās reformas Grieķijai ir pilnībā skaidras. Pastāv problēmas attiecībā uz nodokļu reformu. Neskatoties uz to, vai valsts atrodas krīzē vai nē, efektīva um, un godīga nodokļu sistēma valstī ir absolūti nepieciešama, lai varētu uzturēt tās sociālo sistēmu. Domāju, ka šeit ir paveikts ļoti daudz darba. Daudzas valstis atbalsta Grieķiju šo rekomendāciju īstenošanā. Paldies! Mums vajadzētu darboties ātrāk, tāpēc, ka mēs saskarsimies ar grūtībām izskatot nākamos punktus. Tagad EFD grupas vārdā Bastiens Belders. Paldies, priekšsēdētāji! Godāmais um, Eirogrupas vadītāji Dieselbloma kungs. Eirozona saskaras ar milzīgām problēmām, tāpēc, ka mums ir milzīgi parādi, um, konkurence starp valstīm ir liela, mums ir daudz, kas jādara, lai varētu um, vērsties pret šīm problēmām. Tāpat arī nedrīkstētu sagraut pilsoņu uzticēšanos Eiropai. Mēs nedrīkstam uzgrūst citām dalībvalstīm izmaksas, ja nav nekādu izredžu par izlīdzināšanos valstu starpā. Pašlaik izskatās tā, ka neviens īsti nezina, kas slēpjas aiz maksājumiem, kas notiks pēc tam, kad izveidosies Banku Savienība. Mēs redzam, ka ECB ilgtermiņa maksāšanas operācijas uh, pieļauj līdzsvera trūkumu šajā sistēmā. Tāpat arī ir jānodrošina vajadzīgais kapitāls. Šai banku savienībā varētu būt arī negatīvas sekas. Vai jūs uzskatāt, ka visām dalībvalstīm ir vajadzīgās finanšu svīras, lai rekapitalizētu bankas savās teritorijās? Ja šo svīru nav, tad valstis, kas ir uzsākušas banku restruktūrizāciju, proti Lielbritānija, Nīderlande un Dānija, kur tas jau notiek pilnos apjomos, Kas eh, notiks ar tālākiem aizdevumiem? Mēs zinām, ka daudzās valstīs ir ļoti daudz problēmu, un mēs īsti nezinām, cik kvalitatīvas ir banku bilances šajās valstīs. Ja tiek runāts par tādu tukšu čeku, ko izdos Banku Savienība, tad eh, mēs varēsim saskarties ar milzīgiem zaudējumiem. Lielas paldies, Vēldera kungs, par jūsu jautājumiem. Protams, Banku Savienība nav nekāda viegla izēja, kas uh, atrisinās visu problēmas. Tā ir sistēma, kas ļaus mums vērsties pret tirgu sadrumstalošanos, kas ļaus vairot uzticību bankām un arī banku starpā. Nebūs nekādu brīvbiļešu, nebūs nekādu tukšo čeku Mēs veidosim šo sistēmu no pašiem pamatiem, tiks pieņemta vienota noteikumu grāmata, un ļoti svarīga tās daļa ir kapitāla prasība direktīva CRD. Visām bankām ir jāpiemēro vienādi standarti, ir jānodrošina visu banku bilanču kvalitāte. Šo problēmu mēs neatrisināsim vienu gadu laikā, būs vajadzīgi vairāki gadi, lai to izdarītu. Taču tirgus uz to spiedīs, regulātori un arī ECB izvirzīs šādas prasības. Tāpat arī vienotais uzraudzības mehānisms. E, tas ir izstrādāts kopā ar nacionālajiem uzraugiem, lai nodrošinātu, ka bankas sāk darboties e, veselīgā veidā, lai banku e, darījumi atveseļojas un tā tālāk. ECB loma šeit ir izšķiroša. Jūs jautājāt, kas notiks, ja parādīsies jaunas problēmas bankās. Jūs izteicāt vairākus pieņēmumus, kuriem es nevaru piekrist. Jūs runājāt par bankām trešajās valstīs. Nu, mēs neko īsti par to nezinām. Mums ir vajadzīga ļoti rūpīga līdzekļu kvalitātes izvērtēšanu, lai saprastu, kur īsti slēpjas problēmas mūsu bankās. Ir ļoti daudz dažādu problēmu. Pēdējo gadu laikā mūsu bankas ir daudz paveikušas, lai uh, atjaunot savas rezerves, lai stiprinātu savas bilances un tā tālāk. Mēs runājam par problēmām, kas vēl nav atrisinātas. Bet, uh, ja parādīsies kādas jaunas problēmas, tad arī tās tiks risinātas ar manis iepriekš pieminētajiem mehānismiem. Nebūs nekādu tukšo čeku. Jūs uzdevāt arī jautājumu par valstīm, kas jau tagad saskaras ar finansiālām grūtībām un kā tās tiks galā. Pirmām kārtām vajadzēs iejaukties finanšu tirgiem un bankām, vajadzēs risināt pašām savas problēmas. Būs arī minimāli valstu palīdzības noteikumi un arī minimāla palīdzība no valstu puses. Tāpat arī nacionālajie fondi, nacionālajie līdzekļi, kas varēs tikt izmantoti, un ja ar visu iepriekš pieminēto nepietiks, un ja valsts pati nespēja savas bankas izklāpt, un ja šīs bankas ir dzīvotspējīgas un ir būtiskas sistēmai un tā tālāk, tad, protams, būs SM. SM banku programma, kā jau mēs zinām, Spānijas gadījumā ir iespēja, un pašās beigās, protams, pastāv arī ESM tiešā rekapitalizācija, kas, protams, ir pakļauta daudziem striktiem nosacījumiem. Tieši šādā veidā mums arī nāksies rīkoties. Es negribētu šeit izteikt spekulācijas par uh, problēmas izmēriem un tā tālāk, bet mēs noteikti visu to risināsim. Paldies tagad uh, eh, tāds partijas grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji! Labrīt! Es domāju, ka saskaņā ar Eirostat, Eirozona beidzot ir izkļūst no recesijas. Dažās valstīs tas ir novedis pie valsts deficīta pieauguma. Valstīs, kas saskaras ar vislielākajām grūtībām, tas um, rada vēl lielākas problēmas. Pirmo reizi Eiropā tagad ir tirdzniecības pārpalikums Un šeit ir, protams, jāatcerās par tām valstīm, kas saskaras ar vislielākajām grūtībām. Mums, protams, vajadzētu būt arī mazliet optimistiskākiem. Aizdevumiem eh, MVU nedrīkstētu pazust. Jūs jau par to runājāt, jūs pieminējāt arī finanšu tirgus sadrumstalošanos. Šeit es varu jums tikai vienīgi piekrist. Mums ir vajadzīgi ilgtermiņa risinājumi. Ir eh, pieteikti ļoti daudzi plāni, un eh, pat tikai nedaudz no šiem plāniem ir konkretizējušies. Mums vajadzētu paskatīties, kur mēs īsti atrodamies. Bez aizdevumiem un bez eh, zemākām procentu likmēm mēs nevarēsim nodrošināt vajadzīgo ekonomikas atveseļošanos. Man ir šāds jautājums. Vai jūs nevarētu paskaidrot, kāpēc tik daudzi plāni attiecībā uz MVU ir izgāzušies un ko mēs vēl varētu darīt MVU labā. Nē, mums, diemžēl, nav 5 minūtes, mums nāksies tagad ieslēgt pulksteni un skatīties laiku. O, oh, tas nozīmē, ka man tagad ir neierobežots laiks, lai atbildētu. Paldies, paldies vicepriekšādātāji par jūsu jautājumiem. Tātad jautājums, vai mums ir pamats optimismam vai nē? Jā, es gribētu teikt, ka ir pamats eh, optimismam un vairākās valstīs mēs redzam eh, šādu pamatu. Visā Eirozonā mēs esam izkļuvuši no recesijas. Daudzās valstīs ir optimistiskas pazīmes, pat eh, parādās jauns darba vietas, ekonomikas apjoma pieaug, Protams, tas viss ir tā trausli, bet tomēr pastāv zināms pamats optimismam. Es jums pilnībā piekrītu attiecībā uz bažām par MVU. Tik līdz pieaugs ekonomikas apjoma valstīs būs nepieciešami jauni kredīti, un ja mūsu banku sistēma nebūs pietiekami veselīga, nebūs spējīga piešķirt kredītus, tad tas mums maksās darba vietas un arī izaugsmi. Struktūrālā pieeja, protams, ir banku savienība. Es eh, vienmēr esmu to teicis, un mēs darām visu iespējamo, lai to panāktu. Esam panākuši lielu progresu. Īstermiņā jūs, protams, uztraucaties par programmu īstenošanu, vai tā novadīs pie kaut kādas darbības, un es saprotu, kāpēc jums ir šāds jautājums. Situācija pašlaik ir tāda, ka ir eh, vairākas eh, Eiropas iniciatīvas, jo īpaši attiecībā uz Eiropas investīciju banku, pašlaik tiek īstenotas. EIB kapacitāte sagatavot šādu programmu ir palielināta, tas tika darīts šī gada sākumā pavasarī un, protams, e, steidzam ir vajadzīgas jaunas iniciatīvas. Tieši tāpēc tas būs e, Eirogrupas un Ekofin darba kārtībā septembrī. Mēs runāsim ar EIB, Eiropas komisiju un arī ar ECB par e, progresu, kas ir panākts pie viņa iniciatīvām. Un pilnīgi taisnība vajadzētu panākt, lai kapitāls atkal sāk plūst pie MVU. Tagad tautas partijas grupas vadā Werners Langens. Jā, paldies, ministra kungs, liels paldies arī par jūsu atbildi mūsu kolēģim Belderam. Es skaidrs, kādā veidā tagad notiek banku likvidēšana. Es domāju, ka mums vajadzētu visiem būt godīgiem. Man e, tieši tā man arī trūkst šeit e, kolēģi vidū. Mēs, e, mums ir skaidri jāatzīst, ka daudzās valstīs ir vajadzīgas valstu reformas. Mums vajadzētu arī skaidri pateikt, cik daudz mēs vēlamies palīdzēt bankām nākotnē un cik daudzas mēs tās likvidēt. ECB saka, ka tā vēlas šādu plānu, taču tā ir problēmas attiecībā uz priekšlikumu, ar ko ir nākusi klējā komisija. Ēnu banku sistēmu vakar prezentēja Barņē. Puse no banku eh, kapitāla ir tieši ēnu bankās, un mums vajadzētu saprast, kas tad notiek ar šo regulējumu. Mums īpaši ir jāsaprot, kas notiek Eirozonā. Nākamais punkts, kur mums ir vajadzīga skaidrība, ir nodokļu oāzes. G20 samitā pašlaik eh, tiek par to runāts, un četras lielākās eh, Eirozonas valstis šeit ir iesaistītas. Pēdējā laikā es esmu daudz lasījis par to, kas šeit ir nepareizi. Īrija eh, pašlaik Eiropā ir pirmā nodokļu oāze, uh, Mm, vairs nav runa par bermudām. Mm, šeit patentu licences jau ir noticējušas. Tāpat arī ļoti daudz kapitāla tiek eh, novirzīts no mūsu valstīm. To, kā Eirogrupas priekšsēdētājs, jūs taču nedrīkstētu pieļaut. Luksemburgā internetā peļņā tagad eh, vairs eh, netiek apliktā ar pievienotās vērtības nodokli. Uh, Mums, vajadzīga, eh, mums šeit ir vajadzīga eh, taisnība un godīgums. Vēldrikungs teica, ka otro reizi mēs maksāsim vēl divreiz. Deksija, kas ir Nīderlandes, Francijas un Luksemburgas uzņēmums, ir 100 eh, miljārdu eiro uzņēmums. Protams, Vertmanas skolas jautājums iet šajā virzienā, kā mēs varēsim uh, izvairīties no uh, kaut kādām problēmām šajos 100 miljārdus, miljārdos eiro. Mums ir vajadzīga atklātība. Es domāju, ka citās uh, eirozonas jomās varbūt ir vajadzīga kritika, taču mūsu saziņā ir vajadzīga vajadzīga atklātība un vajadzētu arī skaidri norādīt uz problēmām un arī pateikt, ko mēs varam darīt šajā sakarībā. Jā, un kā tad ar Nīderlandi, vai tā arī ir nodokļu oāze? Um, herzlichen Dank. Paldies par jūsu jautājumu, Langenkungs. Par um, godīgumu runājot, vienmēr esmu sapratījis, ka godīgums ilgst eh, tik ilgi, nu vismaz Nīderlandē tā sāk, iespējams, ka arī citās valstīs tā runā. Proti, ka dažkārt tas, ko politiķi saka, iespējams, eh, nav pārāk līdzjūtīgi, iespējams, ka cilvēki finanšu tirgos nevēlas to dzirdēt, tomēr eh, tas, kas ir jāsaka, ir jāsaka. Es arī varu tieši runāt, tikpat tieši, kā jūs uzdevāt savus jautājumus un arī Lambērkungs, iespējams, savā jautājumā būs tikpat tieši. Es eh, personīgi, tāpat kā Nīderlandes finanšu ministrs, uzskatu, ka mūsu visu interesēs ir eh, nodrošināt godīgu un efektīvu nodokļu sistēmu, un mums ir vairāk eh, jāsadarbojas nodokļu politikā. Atšķirības nodokļu politikā dažādās valstīs mm, ir liels stimuls uzņēmumiem pārvietoties uz citām valstīm un mēģināt atrast lielāku peļņu citās valstīs. Nīderlandes valdība ir uzrakstījusi vēstuli parlamentam, tas notika tikai pirms pāris dienām. Iespējams, jūs šī vēstule ieinteresēs. Un mēs šeit runājam par daudziem jautājumiem, kur esam saņēmuši kritiku. Uh, Mēs eh, mainīsim daudzas lietas no Nīderlandes eh, nosacījumos, jo īpaši attiecībā uz nodokļu līgumiem. Kāpēc tik daudz uzņēmumu vēlas darboties Nīderlandē? Tāpēc, ka mums ir nodokļu līgumi ar daudzām valstīm pasaulē. Mēs eh, pārmainīsim šos līgumus, iekļausim tajos pretkrāpšanas klauzulas, nodrošināsim, lai nenotiek izvairīšanās no nodokļu nomaksas lai nav tā, ka uzņēmums nemaksā nodokļus nevienā valstī. Taču es tagad nerunāju kā Nīderlandes ministrs. Tātad mēs rīkojamies šajā sakarībā, mēs neizvairāmies no debatēm. Es domāju, ka mums ir e, daudz, kas e, jāpanāk, un mēs to panāksim tikai harmonizējot nodēkļu jautājumus Eiropā. E, Protams, eh, gan Kamerons, gan Olāns ir uzsākuši vairākas iniciatīvas, un šī problemātika tagad ir pacelta ļoti augstā līmenī. Eh, cīņa pret eh, nodokļu krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas arī ir ekofīna darba kārtībā 14. septembrī. Paldies! Tagad sociāldemokrātu vārdā Van Gogka kungs. Monsieur le Président. Paldies, priekšsēdētāji! 2012. gada decembrī Van Rompēja kungam bija uzdevums izveidot ceļakārti, lai novērstu trūkumus pašreizējā ekonomikas un monetārajā Savienībā, lai izveidot jauns uh, ekonomikas instrumentus. Arī parlaments tad nāca klē ar savu tīsenes ziņojumu. Tur mēs iestājāmies pār sociālā pīlāra izveidu, lai konsolidētu Eiropas sociālo pīlāru. Uh, Vēlēmies, lai Eiropa garantē depozīts un atrisina krīzi. Stiprināt uh, Eirozonas budžetu un demokrātisko pīlāru arī par to iestājāmies, lai, leģi, lai padarītu leģitīmāku šo demokrātisko pieņemšanas lēmumu, lēmumu pieņemšanas metodi. Tā tātad daudz, kas tika padarīts uh, viena pīlāra ziņā, taču citi pīlāri nepanāca sekmīgs rezultāts. Un pēdējā lieta, ko mēs dzirdam š šī pēdējā perioda laikā, ir tas, ka komisija ir piedāvājusi eh, ekonomikas politikas kontraktualizāciju. Un kā jūs zināt, priekšsādātāji to gluži nevarētu devēt par kopienas metodu. Mans jautājums ir šāds. Es esmu dzirdējis uh, trokšņus eh, kuluāros par Van Rompēja ceļa kārti, ka tā tikšot atcelta, Vai jūs eh, padomes eh, darba kārtībā esat padē, paredzējis iekļaut šo ceļu karti un kāda ir tās tuvākā nākotne? Paldies! Thank you very much, uh, Ms. Liels paldies par uzdotiem jautājumiem. Runājot par ceļu karti, Eiro grupa, mm, runājot par šiem jautājumiem, gatavojoties padomas eh, sanāksmei, eh, jāsaka, padomas darba kārtībā šī ceļu karta ir iekļauta jau vairāk kārt, un tā joprojām ir darba kārtībā. Debats par kontraktiem nav noslēgusies, tā kā es nevaru eh, informēt jūs par galīgajiem secinājumiem, piemēram, šajā kontraktu jautājumā. Un nevaru dot arī pārskatu pār padomas secinājumiem. Uh, jo šeit vēl jāveic konceptuāls darbs, ir virkne ideju arī parlamentos. Tā kā pagaidām arī nav vēl pienācis laiks komentēt par gala secinājumiem. Jāsaka, ka daži pīlāri izstrādājot ceļu kārtu attīstās ātrāk, tādēļ, ka tie ir neatliekamāki, un banku savienība, protams, pašlaik ir visaktuālākais jautājums. Uh, jo šeit tiek debatēts arī par to, ka jāaizpilda uh, neaizpildītās vai, vai, vai tukšās vietas uh, finanšu instrumentu jomā, jauni instrumenti, jaunas procedūras. Mm, tas viss tiek debatēts, un pirms mēs runājam par jaunu instrumentu izveidi, vajadzētu rūpīgi izskatīt to, kā mēs izmantojam mūsu rīcībā jau esošos izstrādātos rīkus, uh, instrumentus un procedūras, par kurām mēs esam vienojušies. Es domāju, ka tas ir svarīgākais, un pēc tam varam strādāt tālāk pie kaut kādiem iespējams jauniem instrumentiem. EPP grupas vārdā Strīt Lūlinga lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kungs, priekšstādātājs kungs. Runājot par šo Eiropas paraugu. Jūs ar zinām gandarījumu sacījāt, ka Eiropas komisijas rekomendācijas padome pieņēma. Taču man jāsaka, es esmu nedaudz pārsteigts, jo tūlīt pat pēc šo rekomendāciju publicēšanas no Eiropas komisijas puses jau nākošajā dienā izskanēja ļoti negatīva reakcija no nacionālā politiķa puses, pat no ļoti augsta ranga politiķa puses. Pat uh, Francijas prezidents Olāns uh, nejūtās traucēts apgalvot, ka nebija runa, ka nav runa par to, ka Brisele diktēs dalībvalstīm, kas tām jādarāms. Arī Luksemburgā Viens ministrs runāja par Briseles diktātu, pats sociālā nodrošinājuma ministrs sacīja, ka Eiropas komisijas rekomendācijas pilnīgi nebija ņemā vēramas. Un padome it kā ir pieņēmusi šīs rekomendācijas, Tātad eh, nacionālajie ministri tās ir pieņēmuši padomē, bet savā valstī runā pilnīgi citu valodu. Tā ir vienkārši liekulība. Mēs taču iestājāmies par Eiropas projektu, par tā leģitimitāti. Un vai tad Eiro grupā nebūtu jārunā par šo liekulību? un runājot par šo lietu, Eiro grupas priekšsēdētāji man jāsaka, pēdējo mēnešu laikā jūs nedaudz esat mirdzējis ar savu neklātbūtni plašsaziņas informācijas eh, līdzekļos. Es negribu to vērsēt, vērtēt ne kā kaut ko labu vai kā kaut ko sliktu, bet gribētu zināt, kāda tam ir iemesli. Vai jūs esat uh, guvis mācību no jūsu uh, ugunskristībām Kīpras krīzes laikā? Vai arī tas uh, kaut kā ataino Eiro grupas uh, eh, komunikāciju politiku, kurai ir līdz šim ir bijusi problēmas savā saziņā, vai arī tā ir politiska jūsu izvēle, jo jūs kā Eirogrupas priekšstādātājs uzskatāt, ka jūsu uzdevums būt diskrētam. Uh, lai uh, drīzāk sagaidītu iekšējus lēmumus. Vai varbūt tas ir vienkārši tāds konjunktūras auglis, konjunktūra varbūt uzlaboja. Es tiešām gribētu dzirdēt atklātu atbildi no jūsu puses, kāpēc jūs bijāt tik ārkārtīgi diskrēts, neparādoties plašsaziņas informācijas līdzekļos. Um, thank you very much, uh, madam, pour... Liels paldies un paldies par atbalstu manai mēdīju politikai. Es turpināšu būt pēc iespējas atklātāks un atvērtāks Eiropas politikas jautājumos un tajā, ko mēs darām Briselē. Tas ir mans personiskais viedoklis, ka krīzes laikā mēs neesam pietiekoši daudz runājuši par to, ko mēs darām publiskajā telpā un kādēļ mēs to darām. Un tās arī politiķiem būtu jādara atklāti jārunā par krīzes raksturu, kur mēs esam, ko mēs esam, cik smagi ir šī krīze, cik smagi tā būs un tā tālāk. runājot par debatēm, par uh, rekomendācijām dalībvalstīm. Jā, tās eh, tiešām tika apstiprināts vienbalsīgi Eirogrupā, arī ECOFIN padomē, un pēc tam dzirdēju dažu dalībvalstu politiķu komentārus. Bet es gribu atzīmēt, ka Tas ir komisijas ziņā, vēlāk arī padomas ziņā. Nāk klajā ar rekomendācijām un eh, pateikt dalībvalstī, kas būtu nepieciešams, eh, lai sasniegtu budžeta mērķus, deficīta mērķus, makroekonomisko restruktūrizāciju jomā, reformu jomā. Uh, Tātad tā ir komisijas kompetence, un pēc tam jau e, tas ir dalību valstu ziņā nopietni un efektīvi to atrisināt. Kā to darīt? Es jau minēju piemēru no pensijas sistēmas. Ja pensijas sistēma netiek e, modernizēta, un ja tā nav gatava, e, risināt nākotnes izaicinājumus, tad šādā sistēmā ir nepieciešams reformas. Un tas, kā to darīt, tas jau ir dalībvalsts politikas jautājums. Tā kā nekāda diktāta šeit nav, bet mums ir nopietni vienam pret otru jāizturās. Visas procedūras komisijas loma eh, gal galā ir eh, tāda, par kādu ir vienojušies dalībvalstu vadītāji. Viņi ir vienojušies par to un piekrituši tam, ka komisija naklājā ar rekomendācijām, un līdz ar to dalībvalstīm tad arī būtu jāņem vērā šīs rekomendācijas. Kā konkrēti e, tiek īstenot šīs rekomendācijas, tas ir katras dalībvalsts ziņā. Pēc tam komisija var izvērtēt, vai tas ir izdarīts pareizi, uh, Uh, atbilstoši pietiekami. Tātad šeit ir uh, atbildības sadalījums. Bet šeit ir jāatzīst uh, komisijas ļoti svarīgā loma rekomendāciju izstrādē. Labi, mēs tā kā esam nu drusku pārtērējuši mums atvēlēto laiku. Uh, Tādēļ nākamie divi jautājumi kopā no Emīlijas Turns un Švāba kunga. Emīlija bija pirmā, pēc tam Andrejas, un tad pēdējie trīs jautājumi Roberto Prodi un Valfs Klins. Arī tos visus ņemsim kopā pēc atbildēm eh, minētiem diviem deputātiem. Un lūdzu īsi, jo mums ir maz laika. Jā, Emīlija, lūdzu. Jā, esmu sakojusi tām tēmām, par kurām tikko tika runāts. Par jauniem IKP cipariem runājot, varbūt mēs nedaudz sākam rāpties ārā no recesijas. Bet vai jums ir uh, tā tad kādi plāni, kā rīkoties ar eh, šo te bezdarba jautājumu, jo darba vietas neatgriežas un jaunatnes bezdarbs ir īpaši satraucoši, kā es minējāt. Aktīvu kvalitātes izvērtējums eh, par to ir daudz kritikas, at, arī attiecībā uz eh, stres testu un Bāzela 3 kritērijiem, par to, kādu metodu tiek piemērot, kā tas tiek realizēts un kas tiek darīts vēlāk. Jūs sacījāt, ka eh, šeit nedrīkstētu būt nekādu šaubu par veikto procedūru kvalitāti un ka darbs būtu jāveic neatkarīgiem ekspertiem, bet šīs kritikas gaismā, kā jūs plānojat nodrošināt, ka šī kvalitāte būs? Andrēs, lūdzu. Liels paldies! Jā, man ir maz laika, bet tomēr. Jūs runājāt ar Langenkungu par izvairīšanos no nodokļiem. Uh, Es domāju, ka mēs būtu jārunā par kopēju nodokļu politiku, jo, ja dažas dalību valsts piedāvā šādas iespējas eh, kompānijām izmanto dažādas priekšrocības, tad tā jau ir dalību valstu nevis šo uzņēmumu vaina. Tālāk runājot par eh, pārpalikumiem budžetā, tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem, kas nolems, mm, ļaus nolemt par nākotnes atbalsta apmēriem eh, un eh, nākošajām palīdzības programmām Grieķijai. Un pēc īsas vizītes Grieķijā ar iekšē tirgus komiteju jautājums. Vai arī uz citām valstīm netiks attiecināt tādi paši, eh, vai nebūs tāda pati situācija citās dalībvalstīs kā eh, Grieķijā, vai tiešām pietiek cilvēku, kas varētu reālāk sakot situācijai un nodrošināt lielāku caurskatāmību? Paldies par jūsu jautājumiem! Pirmais jautājums bija par to, ka mēs rāpjamies ārā no, e, iza, no krīzes un pastāv risks, ka izaugsme notiks bez darba vietu pieauguma. Jā, e, tiešām e, var secināt, kā tautsainiecības izaugsme notiek. Un, protams, paies zināms laiks, pirms sāks pieaugt darba vietu skaits. Tā ir, tas ir parasts modelis. Un krīzes sākumā parasti izaugsme krītas, bet eh, bezdarbs varbūt vēl strauji nepieaug. Tā kā šeit vienmēr ir tā, zinām, nobīde sakarībā starp izaugsmi un darba vietām. Es nebaidos, ka varētu būt attīstība bezdarba vietu pieauguma, bet šeit noteikti būs nobīde laikā. Kritika par stresa testiem Nu, tās tikai pasvītro to, cik svarīgi ir to šoreiz izdarīt pareizi. Kā es to nodrošināšu? Protams, tās ir ECB pienākums, un mums ir jājautā viņiem, kā viņi organizē šo procesu mēs uzsvērsim, un es to esmu uzsvērs jau agrāk, ka šeit būs tāds pamatīgs process, neatkarīgs process, un tas būs jāveic tajā atvēlētajā laikā, kāds būtu mūsu, kas būs mūsu rīcībā, un tas būs, protams, jādara ar privātu kompāniju atbalstu. Švāba kunga jautājums par kopējo nodokļu politiku. Daži varētu uzskatīt, ka tas ir labākais veids, kā risināt šīs problēmas, bet runājot par kopēju politiku un pašreizējo politisko situāciju, mums vairāk runāt par informācijas apmaiņu, koordināciju, harmonizāciju tur, kur tas ir iespējams. Varbūt eh, pakāpeniski ilgtermiņā, eh, bet eh, kopēja nodokļa politika tā uzreiz automātiski mums nepalīdzēs. jo uh, iegūmus var gūt ejot pa tādu ceļu, kādu esam izvēlējušies tagad, uh, harmonizējot atsevišķas lietas un uh, apmainoties un koordinējot, apmainoties ar informāciju un koordinējot darbību. Tālāk par uh, task force, par darba grupu. Jā, mēs esam uh, snieguši palīdzību arī ārpus programmas valstīm, atbalstījuši tajās nepieciešamās reformas. Uh, ECB un komisijas eksperti virknē valstu strādā, šāda iespēja ir. Un tā tiek arī izmantota, jums taisnība. Tālāk, Roberto Rodi, Kratsa un Klins. Paldies, priekšsēdētāji, vēlētos lai jūs nedaudz pakavētos pie šīs te trauslās atveseļošanās, kā jūs uztverat šīs atveseļošanās raksturu. Kas būtu jādara, lai to stiprinātu? Un ko darīt, lai to neapturētu? Un no kurienes tam visam vajadzētu, šim atbalstam vajadzētu nākt? Ehm, vai pastāv trešā iespēja bez konsolidācijas, iespējams konsolidācijas eh, laika eh, izlīdzināšana, ja mēs paskatāmies, kas noticis Francijā, Itālijā un tā tālāk. Un kā jūs atbilstoši teicāt, mums ir šis jaunais instruments, eh, divpaka. Uh, Protams, ir ļoti uzmanīgi ar to jārīkojas, lai izvairītos no pārklāšanās eh, starp eh, konsolidācijas nepieciešamību no vienas puses un no struktūrālu reformu nepieciešamības no otras puses. Un eh, nedaudz vēl par īriju un par to ideju, ka šeit OMT tiks veidots kā kaut kāds drošības tīkls pēc programmas beigšanas. Vai citās valstīs varētu izmantot līdzīgu modeli, un vai tā ir OMT pielietošanas nākotne? Kratskundz, paldies! Lielas paldies priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji kungs, es vēlos atgriezties pie Švāba kunga jautājumu, uz to jūs neatbildējat. Tas attiecas uz uh, Grieķijas primāro pa, budžeta pārpalikumu. Tas ir svarīgi, uh, tas ir lielāks nekā apjoms, kas bija gaidāms. Uh, Es vēlos zināt, vai mēs sāksim, vai tiks sāks debats par eh, parāda atlaišanu vai par pasākumiem, kas ļaušai valstī atkopties, jo jūs zināt, Grieķijas sabiedrība cieši un arī ekonomika cieši, un tas nebūtu nav galīgā mērķa intereses. Un vēl pēdējais jautājums, vai jūs varbūt domājat arī par mūsu valsts eh, īpašumu privatizāciju? Um, tiek pieprasīts, lai, slēg, lai tiktu slēgta uh, izdevuma kategorija um, aizsardzībai, bet finanšu ministrs tam iebilst. Es gribēju uzdot šo jautājumu. Tas mūsu valsts ļoti uztrauc. Ir ļoti plaša privatizācijas politika. Vai jūs domājat arī par šiem militāriem izdevumiem, kas nāk par labo ekonomikai, ņemot vērā mērķus, ko vēlamies sasniegt. Wolf. Paldies. Wolf, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es apsveicu jūsu skaidros paskaidrojumus par to, ka Eirozona darīs visu, lai koncentrētos un paliktu kopā. Bet praksē tas ilgstoši funkcionēs tikai tad, ja uh, dalību valstis uh, kopīgās intereses noliks priekšā savām nacionālajām interesēm. Mēs jau arī dzirdējām, ka Francijas prezidents un arī Vācijas uh, vadoņi negrib neko dzirdēt par Eiropu, un pēdējās nedēļās arī parādās dažādi paziņojumi presē šajā sakarā. Kad jūs īsti domājat uh, sasniegt tādu stadiju, kad visi varēs būt droši? Uh, Es uzskatu, ka vienīgais progress ir tas, ko panāca Mario Draghi, proti tas, ko ir ieteikusi komisija. Otrais, kā mēs varēsim nodrošināt, lai līdzekļu kvalitātes izvērtēšana notiktu ne tikai Eirozonas bankās, bet arī tajās bankās, kas neatrodas Eirozonā. Un tagad par um, banku nozares trūkumiem Eiropā kopumā. Vai mēs varēsim nodrošināt to, kā rekapitalizācija pietiks? ESM līdzekļi, uzskatu, drīz būs iztērēti tiešajā banku rekapitalizācijā. Um, for, uh... Paldies par visiem jūsu jautājumiem. Nezinu, vai visus pareizi uztvēru, bet centīšos atbildēt. Vispirms par pašreizējo atveseļošanos, no kurienes nāk eh, šī izēja no recesijas un ko darīt, lai to uh, uzturētu, lai tā turpinātos. Nu, principā tas ir visu uh, dažādo pasākumu uh, rezultāts, uh, gan budžeta konsolidācija, gan finanšu sektora reformas, mm, ECB, dažādi veiktie pasākumi, tas viss kopā. Uh, ir atgriezis uh, uzticību Eirozonai un Eirozonas ekonomikai. Un ir svarīgi, lai mēs neapstātos uh, tālāko reformu, reformu ceļā, un mums ir vēl jādara ļoti daudz, un ir ļoti svarīgi uh, pakāpeniski tādā saprātīgā tempā risināt mūsu deficīta jautājumu. Un, eh, manuprāt, ir neatliekami svarīgi eh, turpināt strādāt pie Banku Savienības izveidas. Tātad pamatā tas ir uzticības un uzticēšanās jautājums, tas ir e, finanšu sektora e, funkcija atjaunošana Un mm, pildīju, pildīt savus solījumus ir arī ārkārtīgi svarīgi, eh, lai mēs eh, atgūtu pilsoņu un ārējās pasaules uzticību. Tālāk jautājums par īriju. Jā, eh, pamazā izējot atpakaļ uz atklātajiem kapitāla tirgiem, ir paredzēta īpaša programma. Pašlaik programma tiek realizēta labi, bet eh, pakāpeniskā izēja tā tad e, tiek plānota. Nezinām precīzi, kā šis atbalsts izskatīsies un ko mēs darīsim bet mēs sniegsim nepieciešamo atbalstu, lai nodrošinātu to, ka izēja no programmas ir uh, tāda laba, stabila un nevis pagaidu izēja. Tālāk Krāts kundze jautāja par situāciju Grieķijā. Jā, protams, Grieķija ļoti grūtos laikos ir labu darbu paveikusi, uh, panākot uh, pirmo primāro pārkal, pārpalikumu savā budžetā, un e, tas ir ļoti svarīgi, lai varētu skatīt tālākus pasākums. E, un e, tis, tas varētu nozīmēt parādu norakstīšanu, arī pasākums, par kuriem esam vienojušies. Mēs, protams, izvērtēsim, cik tā programma ir. Uh, pavirzīsies uz priekšu, parāda stabilitāti, izpēte un citas lietas, kuras izvērtēsim nākamā gada sākumā. Tātad izpētīsim, novērtēsim, vai Grieķija atbilst visām programmas prasībām. Jā, ir vairāk pasākumu, kurus varam apsvērt, ja eh, būs jānodrošina parāda e, apkalpošanas. E, parāda apkalpošanas uh, eh, ilgspējība, uh, eh, un šeit ir vairāk instrumentu, ko mēs varam izmantot, ieskaitot arī struktūra fondus. Un es nevēlos spekulēt, jo mēs eh, lauk, lūkosimies uh, uz šiem jautājumiem aprīlī, kā tas ir un kādi papildus pasākumi būs nepieciešami. Privatizācija ir viens no procesiem. Uh, kas, diemžēl, nedod rezultātus tik ātri, kā mēs eh, cerējām. Eh, jājautā Grieķijas valdībā, varbūt šeit vajadzētu pārstruktūrēt šo procesu, vai varbūt šeit vajadzētu kādu pasākumu kombināciju piemērot, jo prezentācija gal, eh, gal galā nodrošina arī um, pašas programmas ilgspējību. Tā kā ek, ekonomiski varbūt būtu nepieciešama restruktūrizācija un privatizācija, bet tā varbūt nedod savu ieguldījumu programmas izpildē. Tā kā mums ir jāturas pie programmas izvirzītiem mērķiem. Valstlīns runāja par eirozonas eh, neskaramības eh, tātad paturēšanu nu, tātad kopējo labumu vērtēt augstāk par nacionālajām interesēm. Jā, man patīk šī frāze, bet jautājums, cik tas ir droši. Nu, diemžēl mēs nevaram atbildēt šo jautājumu, bet mēs varam darīt pēc iespējas vairāk strādājot kopā, turoties pie tām vienošanām un uh, lēmumiem, kādas paši esam pieņēmuši par banku savienību, restruktūrizāciju tā tālāk, respektīvi turpinot darīt to, par ko esam vienojušies, jo ir svarīgi atgūt uzticību. Jūs runājat par bankām ārpus eirozonas, un kā es jau teicu iepriekš, galvenokārt šo jautājumu risina ECOFIN padome. jo uh, tas nav jautājums, kas ir jārisina Eirozonas valstīs un eh, arvien vairāk valstis, eh, arī ne eirozonas valstis, eh, pievienosies banku savienībai un kļūs par vienotā likvidācijas mehānisma daļu. Un sadarbība ar bankām Eirozonā un Eirozonā tikai padzināsies. Lielas paldies! Un paldies! Paldies, ka uzkavējāties nedaudz ilgāk, lai visi varētu paspēt uzdot savus jautājumus. Mēs uh, skatīsimies, kādos uh, datumos varēsim jūs uzaicināt atkal nākamajā gadā, un, protams, ka uzaicināsim jūs jebkurā ārkārtas situācijā, taču, nu, cerams, ka tas tā nenotiks, bet es zinu, ka jūs ieradīsieties, ja vien tas būs nepieciešams. Okay, colleagues, if you could take... Labi, kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, un um, mans vietnieks turpinās, jo man ir jādara, jāizdara dažas steidzamas lietas, bet es atgriezīšos uz balsošanu. Good morning everyone, so we move. Labrīt, un mēs pārējām pie darba kārtības nākamā punkta - Savienības programmas izveid, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. Referents ir eh, Stolajankungs, un tāpēc uzreiz arī viņam došu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mums ir jārunā par e, grozījumiem ziņojumam. Vēlētos atgādināt, ka šis ziņojums e, runā par savienības programmu, e, kas ir 58 miljonus vērta šim laika posmam, lai līdzfinansētu Uh, starptautisko uh, atskaišu standartu fondu, ieskaitot audita standartu uh, izveidi, jo Eiropas konsultīvā grupa vēlas stiprināt starptautisko grāmatvedības standartu kvalitāti Eiropas Savienībā. Un referents un ēnu referenti ir tikušies ar uh, zinātniekiem, ar profesionāļiem, speciālistiem uh, grāmatvedības un audita standartu jomās. Tiekoties ar šīm organizācijām, eh, tika apspriests par, tika spriests par uh, šo standartu stiprināšanu un uh, visiem debašu dalībniekiem bija iespēja paust savu viedokli. Nesam, protams, noskaidrojuši visus jautājumus, kas minēt šajā ziņojumā, jo joprojām e, gan zinātnieki, gan praktiķi joprojām strīdās par dažādiem aspektiem e, šajā jautājumā. Mēs lūdzam atlikt balsojumu par šo ziņojumu e, divu iemeslu dēļ. Pirmais. Mums ir nepieciešams vairāk laika, lai panāktu labākus kompromisa grozījumus, jo mēs vēlamies izveidot tādu stingru vairākumu e, šī ziņojuma atbalstam. Ir tikai 78 grozījumi šajā ziņojumā, taču problēmas, ko paceļ šie grozījumi, ir ārkārtīgi svarīgi uh, nākotnes uh, standartiem eh, grāmatvedībā un auditu veikšanā Eiropas Savienībā un arī visā pasaulē. Un tādēļ mēs vēlētos saņemt iepriekšējas rekomendācijas no īpašā konsultanta Mainštata kunga attiecībā uz stiprināšanas eh, procesu Eiropas Savienībā. Tas eh, nozīmē, iespēja, iet, iespējams ieteikums uzlabot pašu procesu, kā arī institūciju darbības uzlabošanu uh, un ko, darbības koordināciju iesaistoties šajā procesā. Tādēļ es vēlētos aicināt komisiju uh, šonedēļ um, šos, šīs te pre preliminārās rekomendācijas nodot mūsu rīcībā. Uh, Eh, debates eh, saistībā ar šo jautāju, ar šo ziņojumu ir tikai eh, stāsta sākums. Nākamajā gadā, balstoties arī uz neatkarīgu ekspertu darbu, Eiropas komisija pabeigs ietekmes izvērtējumu par to, kā astoņi darba gadi uh, IFRS eh, piemērošanu eh, ir ietekmējusi. Un tas novadīs pie uh, regulas pārskatīšanas. Un uh, parlamentā atkal uh, tiks, atkal notiks debatas. Bet, lai nonāktu pie labiem rezultātiem, mums ir jāizvērtē savi grozījumi, un tie balstās uz dažām fundamentāli svarīgām lietām. Vispirms, augsts kvalitātes finanšu informācija Tas ir publisks labums tirgus balstīt, tirgu balstītā ekonomikā. Un ekonomiskie pārskati ir izšķiroši svarīgi tautsēmniecības attīstībā. Mums ir nepieciešami vienoti standarti globālā līmenī, un tādēļ šo atšķirīgo standartu konverģence visā pasaulē ir pamatmērķis Eh, kurš eh, tika vairāk kārt uzsvērts G20 eh, grupā un šie standarti tiek ievēroti vairākās simts valstīs, bet nav globālas sistēmas, kas pilnībā pieņemtu vienotu standartu. Vairums valstu pieņem, ka standartu noteikšana Eh, vislabākajā gadījumā būtu jānodrošina neatkarīgai iestādēji, kas izstrādātu procedūras, eh, lai eh, process būtu caurskatāms un lai šī organizācija attiecīgi atskaitītos sabiedrībai un strādāt sabiedrības interesēs. Starptautiskā standarta veidošanas procesam ir jābūt balstītam uz sadarbību, iestait ieskaitot arī speciālistus, kas strādā par šiem jautājumiem nacionālajā līmenī. Mums ir uh, stiprināšanas mehānisms, kas atstāja standārtu veidošanas uzdevumu savienības uh, rokās, lai nodrošinātu, uh, bet galvenais nodrošināt e, šī procesa efektivitāti standartu piemērošana nav mazāk svarīga, taču tā ir auditoru un likumdevēju prerogatīva. Atgriežoties pie grozījumiem, visvarīgākais jautājums, kas eh, paceļas šajos grozījumos, ir sekojoši. Eiropas grāmatvedības koncepti, kas ir iestrādāti ēst tiesību aktos, nav vairāk iekļauti uh, eh, startautisko grāmatvedības standartu konceptuālajā versijā. Un tāpēc ir grauzi, eh, daudzi grozījumi, kas vēlas iekļaut šos konceptus atpakaļ grāmatvedības standartos. Izskanēs arī priekšlikums saistīt eh, šīs organizācijas finansēšanu. Un eh, paustās bāžas ir reālas, bet eh, grozījumi nav savienojami ar neatkarības nodrošināšanu standartu veidotājiem standartu veidošanas procesā. Uh, Es jau teicu, ka ir ārkārtīgi eh, spēcīgas debates un kompromisa grozījumi, kas tiek likti priekšā, cenšas saglabāt neatkarības principu un uh, nodrošināt šī jautājuma pārskatīšanu, pamatojoties uz komisijas priekšlikumu, kas ir aicinājis veikt neatkarīgu ekspertu veiktu pētījumu, lai izanalizētu uh, starptautisko grāmatvedības un finanšu pārskatu standartu piemērošana Eiropas Savienībā. Un tas, mūsuprāt, būtu jāizdara līdz 14. gada oktobrim. Otrā bāža par, ir par to, cik efektīva ir procesa izvērtēšana un par to, kāda proaktīva loma būtu jāspēlē EFRAG Eiropas finanšu pārskatu padomdevēja grupai, balstoties uz sadarbības eh, vienošanos ar komisiju un balstoties uz 2010.13. gada finansēšanas programmu, kuru apstiprinājas padome un Eiropas parlaments. Ir grozījumi, kuri uh, cenšas uzlabot uh, pārvaldību un atskaitīšanos standartus, ies, ieviešot šos priekšlikumus. Kompromiss koncentrējas uz to, lai saglabātu tehniskās grupas neatkarību, EFRAG tehniskās grupas neatkarību, kuras atbildībā ir izvērtēt eh, starptautisko standārtu atbilstību Eiro vai saskaņotību ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un pārstītos jautājumus izskatot arī pārvaldības jautājumus un saskaņotos ar komisiju. Eh, kura tad arī eh, sniegs atbildes un šis darbs ir jāpārveic līdz 2014. gadam. Abos gadījumos, ja EFRAG un SFPS neieviesīs komisijas priekšlikumu, pamatojoties uz uh, visiem šiem minētajiem pārskatiem, tad vajadzētu domāt par finansēšanas uh, apturēšanu vai samazināšanu šai programmai. Uh, trešā ideja, kas parādās grozījumos, ir veidot gadskārtēju apstiprinājumu no padomas un finanšu, eh, tātad no parlamenta un padomas puses par eh, šīs programmas finansēšanu. Respektīvi, eh, nepiešķirot vienkārši neaizpildītu čeku šai organizācijai uz septiņiem gadiem. Un kompromisa grozījums runā par to, ka ir jāturpina realizēt ikgadējās programmas sadarbībās ar saņēmējiem un komisiju, bet jāievieš arī ikgadējas eh, pārskats, lai redzētu, kā tiek realizētas šīs programmas un kā tiek realizēti, eh, realizētas rekomendācijas, ko snieguši neatkarīgi eksperti. Respektīvi šeit mēs runājam par diviem pārskatiem. Viens līdz oktobra beigām nākamajā gadā par SFPS pārvaldību un uh, grāmatvedības konceptu pārskatīšanu un līdz 2014. Eh, gada martām jautājumiem, kas ir saistīti ar EFRāk darbību. Nākamnedēļ Strasbūrā mēs, es un ēnu referenti, ceram pabeigt mūsu priekšlikumu un kompromisu grozījumus un septembra beigās balsot uh, komitejā. Paldies sociālistu vārdā un tālāk došu vārdu ēnu referentam Alka Draujī kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā vēlos pateikties referentam par to, ka viņu stāšanās bija diezgan īsa. Un vēlos uzsvērt, ka ir ļoti labi, ka esat ņēmis vērā mūsu priešlikumu atlikt balsojumu uz kādu laiku, lai mēs varētu sagatavot labus kompromisus, un kā jau jūs pats uzsvērāt, lai varētu ņemt vērā uh, vidustermiņa ziņojumu, kas uh, izskata šīs lietas, un iespējams šai dokumentā arī varētu būt labi priekšlikumi. Nākošais nedēļ mūsu diskusiju laikā mēs to varētu ņemt vērā. Runājot par um, būtību, es nedomāju, ka e, ir kāds debats par to, ka šīs organizācijas būtu lāc, jāatsfinansē, e, zinot, e, cik labi ir, ka mm, visas finanšu sistēmā iesaistās puses ir ar skaidriem norobežotām robežām taču katram ir jābūt režim noteikumiem. Ja jūs paraugāties grāmatvedības principiem, tad šī noteikuma jāņem vērā. Ja tas netiek darīts pietiekoši augstā līmenī, tad būs grūti turpināt finansējumu tādā līmenī, kāds ir paredzēts pat labam. Viena no pamatlietām ir saistīta ar to, ka daudz no paveikto uh, daudz nav paveikt tā darba, finansē, apvienot, finansē eiro. Piemēram, 43% finansējumi nāk no Eiropas Savienības. Un runājot par caurskatāmību un garantijām, iespējams, mums vajadzētu uh, visu uzmanīgāk uzraudzīt. Piekrītu eh, referenta ierosinātām. Mums nevajadzētu dot neparakstīt čeku uz veselu sešu gadu periodu, bet mums katru gadu ir jāskata, kāda ir situācija, un tad šis čeks eh, tad ir tālāk pagarnāms. Jāpārbauda, vai vienā gadā notiekošais labāk ainojas ir uz nākošo gadu. Mēs ceram, ka varēsim to sīkāk apspriest ar jums. Lielas paldies, Lakadravī kungs, un tagad Alde grupas vārdā vārds Klīns kungam. Jā, vielen dank. Uh... Paldies, priekšādātāji. Vakar mēs jau runājām ar um, referentu un arī ar ēnu referentiem, un tagad man ir tikai daži īsi konstatējumi. Pirmkārtām, mēs ļoti plaši runājam par mm, to, ka šeit jau vairs nav runa par politiku un ka tiek iesniegti grozījumi no dažādām politiskām grupām. Īsnībā grozījumi ir vienādi, šeit nav runa par politisko piedarību. Ir vajadzīgs arī vajadzīgais finanšu ietvers, lai mēs varētu šīs darbības atbalstīt. To mēs, protams, arī vēlamies panākt. Ir skaidrs, ka pastāv plaša interese par to, lai uh, Eh, šie standarti tiktu tālāk attīstīti. Eh, padome Londonā eh, tomēr būtu jāievirza tā, lai tā vairāk pārstāvētu Eiropiešu intereses. Tas attiecas gan uz šīs padomas līdzstrādniekiem, gan arī uz to, kā šie standarti ir tālāk jāattīsta. Mēs vēlamies nodrošināt, lai uh, Eiropas grāmatvedības standartu specifika tiktu ņemta vērā esam arī iesnieguši attiecīgus grozījumus, tas ir 38. un 42. grozījums. Eh, Meišteta kunga lomas negribētu šeit eh, novērtēt pārāk zēmu. Mēs labprāt eh, pārbaudītu viņa priekšlikumus un iespējams arī tos izmantosim. Bet ir skaidri jānorāda uz to, ka parlaments un arī padome pašlaik uh, ir vadošajās pozīcijās, un tieši tāpēc arī e, viņu priekšlikumi ir jāņem vērā. Es e, esmu vienmēr uzsvars uz to, lai uh, e, standārti tiktu īstenot pēc iespējas ātrāk. To varētu darīt jau nākamā gada sākumā. Tas attiecas arī uz uh, 2002. gada regulas īstenošanu. Barņē eh, vairākas reizes jau ir mums minējis, ka tieši šādā formā mums vajadzētu to visu īstenot, un reformas atlikt līdz nākamā gada oktobrim, man liekas, nepiemēroti. Iepriekšējais runātājs jau to minēja, un šķiet, ka lielākā daļa kolēģi arī piekrīt šādam redzējumam. Esam uh, strādājuši kopā ar šo padomi, un mēs varam dot savu ieguldījumu līdz brīdim, kamēr mēs esam līdzfinansētājs. Bet, protams, tas nenozīmē, ka mēs varam šeit izrakstīt čeku uz neierobežotu laika periodu. Mums vajadzētu būt pietiekami caurredzamiem, mums vajadzētu saprast, cik daudz līdzekļu ir ieguldīti un kas tos ir ieguldījis. Uh, Vai šeit ir runa arī par privāto sektoru, vai te ir runa par četrām lielajām auditoru firmām pasaulē, cik daudz esam ieguldījuši mēs un cik daudz ir ieguldījuši citi spēlētāji. Un šeit mums, diemžēl, trūkst informācijas. Liels paldies, Klinsa kungs, zaļo grupas vārdā. Vārds Gigūtam ēnu referentam. Um. I, late, Tā kā mūsu rīcībā nav daudz laika, es vairs negribu atkārtot visu argumentus, kas jau izskanējuši. Es domāju, mēs strādājam ar referentu un ēnu referentiem. Es arī uzskatu, ka eh, svarīgo jautājumu sarakstu, svarīgā jautājuma saraksta. Uh, kurus uzdeva eksperti dēļ, mēs nevaram vienkārši apstiprināt pašreizējo struktūru. Es tikai gribētu norādīt vēl uz vienu būtisku lietu. Te nav runa tikai par standarta noteicēju neatkarību. Pat tad, ja iesaistītā puse ir neatkarīga, jautājums ir par sabalansēt, sabalansētību. Un pat labi ir problēma ar pašreizējo struktūru. Tas attiecas uz eh, EFRAG un Starptautisko grāmatvedības standartu padomu. Un eh, tāpēc mums tas ir sīkāk jāizskata, nevis tikai jānosūta signāli. Būtībā jūs varat eh, turpināt tāpat kā agrāk, jo jūs taču esat neatkarīgi. Vairāk tāpēc, ka šī procesa gaitā izstrādātie rezultāti nešķiet atbilstoši mazo video uzņēmumu grāmatvedības vajadzībām un arī caurskatāmībai, kas nepieciešama sabiedrībai un ieguldītājiem. Lielas paldies, Gigot kungs, saka priekšsādātais, augstu vērtē jūsu iesaistīšanos un ka ievērētu laiku. Un tagad vārds Kamal kungam ECR grupas vārdā. Liels paldies! Mēģināšu ievarot, eh, runāt ar laiku, taču nevar to apsolīt. Pateicos Salojam un citiem referentiem, es domāju, šeit valdīja ļoti labs sadarbības garš, gars, un mēs necīkstamies politiski, bet tiešām cenšamies eh, izstrādāt svarīgus standartus. Un pāris lietas, kuras pieminējuši vispārīgāk nevis detalizēti. Mūs vēl arvien uztrauc tas, ka pastāv um, nesadarības starp AFRS un Eiropas Savienības savienī, sabiedrību uh, tiesību aktīvu. Un ja tā turpinās, tad mēs varētu vienkārši kompromitēt visu šo situāciju. Tāpēc mēs nevaram turpināt situāciju tā kā līdz šim. Tas ir pavisam skaidrs. Otrkārt, mums jāpatur prātā, ka par spīti lobbyistu darbam Mēs tagad esam slikti informēti, un tur eh, vakar saņēmām vēstuli, kurām organizācija viens sacīja, ka viss ir tad labi informēti. Un tur ir minēts, ka nav eh, teikts, ka šī standarta ir, ir snieguši savu ieguldījumu krīzes padziļināšanā, taču no otras puses ir informācija, ka grāmatvedības standarta ir izraisījuši krīzi vai snieguši savu ieguldījumu, lai tā turpinātos. Es domāju, mums ir jāizvērš izmeklēšana, pirms mēs varam pieņemt skaidru lēmumu, kā tad īsti bija. Eh, globālie standarti nav slikta doma pat par sevi, taču mums jānodrošina tas, ka mēs neizmetam pārbortam svarīgas idejas, kas ir bijušas Eiropas pamats eh, piesardzība, godīga spēle Mēs nedrīkstam kompromitēt šīs, šos, šīs svarīgos koncepts, jo mēs zinām, ka daži no šiem finanšu instrumentiem ir bijuši uh, krīzes turpinātāji. Skaidrs, ka mēs vienojamies par šo kompromisu, ka mums ir pagaidu finansējums līdz tam brīdim, kad esam pārliecinājušies par vienu vai citu lietu. Paldies! Paldies, Kemal kungs, priekšsēdētājs. Atvainojos, ka nedēļu vārdu goes pārstāvjiem. Lūdzu, Klūtis kungs. Naja, angesichts der Zeit. Ņemot vērā ierobežoto laiku, es eh, vēlētos atteikties no tālākiem komentāriem. Es domāju, ka tie vienkārši atkārtosies un tad atsakos no. Eh, Pils, paldies! Klūtis kungs augstu vērtēju, un tagad vārds kā salajām referentam. Paldies priekšstādātā, man nav daudz piebilstam, taču es lūgtu, lai komisijas pārstājs mums pastāstītu, ja vien iespējams, kad mēs varam saņemt šo iepriekšējo īpašā padomdevēja rekomendāciju, prelimināro, provizorisku rekomendāciju. Došu vārdu komisijai. Augstvērtāk jūs varētu izteikties īsi. Paldies. Paldies, priekšstādātāji. Um, Meštarašs ziņojums ir sagatavots franču valodā. Ceru, ka drīz tiks sagatavots e, angļu tūkojums un ceru, ka pavisam drīz uh, tuvāko stundu laikā jūs to saņemsiet. Taču tas nav gluži manā ziņā. Nu, Ceru, ka jūs to drīz saņemsiet. Paldies! Paldies! Vēlos pateikties, eh, Stalojan kungs turpina, eh, visiem ēnu referentiem un augstu vērtēju šo ēnu referentu centienus iesaistīties debatēs ar daudziem pārstāvjiem grāmatvedības un eh, audita nozares pārstāvjiem. Paldies, Talajam kungs! Vēlos tikai jums atgādināt, ka balsojums komitejā notiks 21. septembrī un balsojums plenārsēdē vēl nav apstiprināts. Pārējām pie nākoša darba kārtības punkta. Pirmais, piektais punkts Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējais budžets, visas iedaļas, grozījuma izskatīšana. Referents ir Svens Gigalds. Viņš ir pēkšņi pazudis. Viņš ir pēkšņi pazudis, Gigolds kungs saka, tā viņš tomēr. Tā tad eh, Svens Gigolds vārds jums eh, par ziņojumu Eiropas Savienības 2014. finanšu gadu vispārējais budžets. Well, suddenly, uh... Pēkšņi viss norisinās ļoti ātri. Tā kā atkal vairs nav daudz laika, es pievērsīšu uzmanību tikai vissvarīgākajām lietām un tām lietām, kuras mēs vēl neesam apsprieduši. Es arī koncentrēšos tikai uz skaitļiem par vispār tekstu. Mēs jau runājam, mēs redzējām grozījums. Tie apstiprina atšķirības, viedokļu atšķirības par dažām lietām, vai Eirozonai nepieciešams lielāks budžets vai ne. Uh, vai Eiropai nepieciešams lielāks budžets? Otrais jautājums. Ja Eiropai nepieciešams lielāks budžets, vai ir jāsamazina izdevumu tais jomās, kas neatbilst 2020. gada mērķiem, vai ir varbūt jāpalielina budžets tajās jomās, kuras atbilst šiem mērķiem, un ir parastās viedokļa atšķirības Eh, būt arī stiprāki. Eh, Lielāka loma jāpies, jāpiešķir precikliskajam finansējumam. Dažas no šīm lietām iespējams atainos vairāku viedokli, bet katrā ziņā, kā jūs zināt, budžeta, vispārējā budžeta eh, ziņojuma atzinumos teksts, ja tā varētu sacīt, zejojums nevienu īsti neinteresē, Tātad par skaidriem runājot, var sacīt, kas apmeklējis trīs uh, Eiropas uh, um, vērtspapīnu tirgu iestādes, un tas apstiprināja šo nostāju, kas skan arī šeit, ka Eiropas uzraudzības aģentūram lielāki, ir nepieciešami lielāki resursi, lai tās varētu izpildīt to darbu, ko mēs viņām esam uzticējuši. Runājot par deleģētajiem aktiem, budžeta priekšlikums lielā mērā jau samazināja komisiju, un tagad vēl tālāk samazinājums nāca no padomas puses, tāpēc ēnu referentu sanāksmē um, bija liels atbalsts atgriezties pie tiem skaitļiem, kas tika ierosināti ESA. Mēs balsojam par Eiropas statistikas programmu. Mēs no Rārmahera kunga uzzinājām, ka resursu trūkuma dēļ pasāv šaubas, vai izdosies programmu pabeigt. Es varu sacīt, ka mēs atkal atlikām atpakaļ to skaidrs, ko viņi lūdz, taču vēlos arī atgātināt Eirostātām, ka tas, protams, nozīmē kā viņiem šī programma tiešām ir jāizpilda, nevis tikai atlas tās lietas, kas eh, viņam patīk un eh, nenodarbojas ar pārējām. Nobeigumā ir debates kurām, par to, kurām citām aģentūrām būtu jāpiešķir līdzekļi. Es mēģināju sabalansēt jaunus izdevumus manā ziņojumā ar attiecīgiem samazinājumiem pēc ēnu referents sanāksmes. Uh, samazinājumi, nu vismaz vairums no tiem, ir tagad pārlikti uz rezervi. Tagad mēs ierosinām rezervē ielikt izdevumus finanšu uzraudzībai un ziņošanai. Debats par EFRAK un ISBI turpinās. Ir arī paredzēti līdzekļi e, Eiropas ekonomikas monetārās savienības komunikācijai, un tad ir arī secināts, ka daži skaitļi, kas tur atainojas, neatbilst daudzu iedzīvotāju izskanējušiem ļoti būtiskiem jautājumiem. Un beigās vēlos tomēr ierosināt palielināt to līdzekļu apjomu, ko mēs sniedzam starptautiskai sabiedrībai nodokļu jomā, tas atbilst eh, G20 eh, vienošanās virzībai. Un tad es ierosinātu sākt jaunu sagatavošanās darbību, lai palielinātu gala lietotāju kapacitāti un eh, iesaistītu arī citus Eiropas finanšu pakalpojumu jomā. Šo darbību sākām pirms diviem gadiem ar ļoti lielām sekmēm, un tas ir neliels ieguldījums, lai sabalansētu lobēšanu, kas ir izvērsies īpaši finanšu pakalpojumu jomā. Lielas paldies! Paldies, Sven, turpin priekšstādātāji Eiropas tautas partijas vārdā došu gā, vārdu Švāba kungam. Viņš aizstāja ēnu referentu. Es atvainojos, saka priekšstādātājs, jā, lūdzu, Bernē. Jā, ich, ich wollte nicht zum Gesamt. Es vēlēs eh, runāt nevis par visu paketi, bet gan es eh, gribēju um, apspriest pēdējo Gigolda punktu, proti, kur viņš runāja par uh, budžeta palielināšanu finanšu uzraudzībai. Nedrīkst taču būt tā, ka iestāde, kas sevi dēvē par neatkarīgu, var, pār, var izdzīvot tikai tad, ja tai piešķira vēl vairāk finansējuma. 2002. gadā tā saņēma 900 tūkstošus eiro. Nu, tā taču nedrīkstētu būt. Galu galā mūsu politiskā uh, darbība neatvieglosies, ja mēs Finance Watch kaut kādā veidā apgrūtināsim darbību. Tieši tāpēc es nevēlētos atbalstīt. Eh, Makārtīs kundze vēlējās izteikties par šo punktu. Es patiešām ceru, kolēģi, ka jūs eh, nebalsosiet par Langēna rekomendāciju šajā jomā. Es agrāk uh, darbojos Finance Watch, un es vēlētos atgādināt kolēģiem, ka šī organizācija tika izveidota, lai ļautu pilsoņiem un patērētājiem piekļūt finanšu informācijai, lai viņi saprastu finanšu pasauli. Un 900 uh, tūkstoši īstenībā nenozīmē pilnīgi neko uh, ja salīdzina to ar lobētāju ieguldījumiem. Es uzskatu, ka mūsu uh, pienākums ir veicināt patērētāju zināšanas par finanšu jautājumiem, un es patiešām ceru, ka kolēģi atbalstīs šo grozījumu un par to nobalsos. Paldies tagad eh, sociāldemokrātu vārdā. Eh, tagad dodu vārdu Ņoka kungam. Paldies, priekšsādātāji. Es mm, atbalstu gandrīz visus Gigolda kunga ieskatus manis. Uh, Iesniegtie grozījumi atainos visos kompromisu grozījumos, vēlos uzteikt paveikto darbu, runājot par 77. Eh, grozījumu 5.05. Eh, es gribu, lai ekon komiteja zinātu, ka šodien nav tādu lobby organizāciju, kas netiktu finansētas, kas atainot uh, ekspertīzes pluralitāti, bet šī ekspertīzes uh, analīzes pluralitāte nepieciešama. Of the, of... Lielas paldies, Honjong, kungs, Aldis vārdā. Dod vārdu Torvaldu kungam, viņš nav klāt. Vai vēl kāds no Aldas vēlas izteikties? No member of Alde. Uh, nav neviena Aldes deputāta. Tad tagad uh, EKR vārdā. Zīles kunga nav klāt, vai kam Kramerkungs runās? Nē? Is there any other member, Mr. Clute, on behalf of GUE? Klūtes kungs, GUE vārdā. Jā. Man būtu pāris īsu piezīmju GUE vārdā. Kopumā mēs atbalstām Svena Gīgolta ziņojumu, uzskatām, ka tas ir ļoti labs. Protams, uh, Procedūra ir ļoti īsa, tieši tāpēc mēs ar grozījumiem centāmies stiprināt šo ziņojumu, padarīt to mazliet asāku. Taču kopumā mēs varam to atbalstīt un varam vienkārši minēt, ka tas ir ļoti labs ziņojums. Divi punkti, kurus vēlējos pasvītrot. Pirmkārtām uh, vajadzētu noteikti uh, nodrošināt un pastiprināt uzraudzību. Mēs uzskatām, ka bez uzraudzības padomas darbības mēs neko nepanāksim. Tieši tāpēc arī tām ir jāpiešķir uh, vajadzīgie līdzekļi, lai, veikt, lai tās varētu veikt savu darbu. Par Finance Watch uh, eh, šīs sasākuma sākumā šī komiteja atbalstīja šādas institūcijas izveidi, un tas uh, pamatojās uz to, ka tolaik ļoti daudz cilvēku no finanšu nozares eh, darbojās eh, bankās un līdzīgās institūcijās, un nebija neviena tāda, kas varētu sniegt neatkarīgus spriedumus par eh, šo pasauli. Tieši tāpēc arī šāda institūcija tika izveidota, un ja šī institūcija veic vairāk darba, tad uh, tai arī ir jādod vairāk līdzekļu. Galu galā e, šīs institūcijas pamatmērķis ir nodrošināt alternatīvu skatījumu, un mēs vēlamies redzēt šīs dažādās alternatīvās perspektīvas. Tāpēc mēs vēlētos atbalstīt šo grozījumu un vēlamies aicināt visus balsot pār Gīgolda priekšlikumu. Paldies, Klūtis kungs! Smita kungs vēlas runāt. Došu vārdu vispirms Smita kungam, bet lūdzu izsakieties īsi, jo mums būs, eh, mums ir atlicis pavisam maz laika. Pēdējais runās Svens. Paldies, izteikšos pavisam īsi. Pirmkārtām vēlētos teikt, ka atbalstu Svenu Gīgoldu. Nevienmēr to daru, bet uzskatu, ka eh, šajā gadījumā tas ir ļoti būtiski. Tad, kad mēs diskutējām par MIFID, uh, Man šķiet, ka mēs tikāmies ar apmēram 2000 iesaistītajām pusēm. Ne visi teica vienu un to pašu, bet ja ir patērētāji, tad iespējams to nav pārāk daudz. Dažkārt ne visām grupām varu piekrist, bet uzskatu, ka katrai šai grupai ir vieta demokrātijā. Un mūsu valstī vismaz tā notiek, kaut, arī, kaut arī tas tiek kritizēts. Paldies, Mītkungs, tagad eh, Lulingas kundze. Varbūt varu jūs varētu izteikties īsi. Es gribēju izteikt tikai tādu vispārēju piezīmi. Jūs visi zināt, ka mums ir ļoti jātaupa. Esam um, pieņēmuši ļoti daudz dažādu pasākumu. Es esmu kvestore un es zinu, cik ļoti daudz dažādu problēmu mums ir, tāpēc, ka mēs vēlamies 30% ietaupīt ceļošanas izdevumos. Un šeit nauda tiek sviestā ārā pa logu. Šie cilvēki, kāpēc viņiem vispār ir jāsniedz finansējums? Kāda viņiem ir saistība ar pilsoņiem? Uh, Viņi paši sev ir izveidojuši tādu skaistu ietveru ar labām algām. Kāpēc mums vajadzētu vēl viņiem sniegt finansējumu? Mums vajadzētu taču um, ieturēt vispārējo līniju parlamentā, proti ietaupīt un ietaupīt, bet šeit mēs vienkārši sviežam naudu pa loku ārā. Patiešām pēdējā tad bija Lulingas kundze, un tagad vārds atkal referentam Gīgolda kungam. Kolēģi, uh, Pirmām kārtām paldies par eh, jūsu teikto. Cik tā saprotu, tad eh, vispārēja līnija ir tāda, ka ir jāsniedz atbalsts finanšu uzraudzības iestādē un arī Eirostat. Mm, vairākums parlamentā uzskata, ka šīs iestādes ir jāatbalsta, savādāk mūsu likumdošanai nav nekādas jēgas. Uh, par mūsu diskusijām par vienu ciparu budžetā. Es vēlētos uzsvērt, ka šī budžeta pozīcija nav specifiska pozīcija Finance Watch. Tas ir atklāts konkurss organizācijām, ko nefinansē industrija. Šodien šī pirmā iniciatīva, ko mēs eh, finansējam jau divus gadus, tiek izmantota divās organizācijās, un viena no šīm organizācijām pārstāv finanšu tirgu um, izmantotājs, lietotājs. Un uh, šeit mēs vērojām trūkumu finanšu likumdošanā. Otrais par uh, aplēsēm naudas izmantošanai Briselē. Uh, tā, tie ir apmēram 300 miljoni eiro gadā, kas nodrošina apmēram 700 profesionālus lobētājus. Uh, Tad, tad lietotāju pusē ir ļoti maz līdzekļu. Ir daudz grūtāk savākt līdzekļus 400-500 miljoniem pilsoņu, nekā savākt līdzekļus eh, tādiem cilvēkiem, kas eh, gūst peļņu no eh, likumdevēju ietekmēšanas. Tas attiec arī uz daudzām citām patērēta aizsardzības jomām, uz vīdes jomu, attīstību un tā tālāk. Finanšu pakalpojumu jomā mums nekā tam līdzīga nebija, un pateicoties uh, uh, dažādu politisko grupu iniciatīvai, mums pāris gadu laikā izdevās to īstenot. Es ceru, ka šī iniciatīva turpināsies, un es vēlētos uzsvērt, ka komisija šai vairāku politisko partiju iniciatīvai ir devusi savu atbalstu. Tas nozīmē, ka tā ir A kategorija, augstākā kategorija, ko komisija var ieteikt attiecībā uz parlamenta sagatavošanas darbībām. Tieši tāpēc arī komisija atbalsta šo priekšlikumu, tātad tā stāv aiz e, šī priekšlikuma, un e, Lulingas kundzes teiktais par naudas mešanu pa logu ir ļoti vienkāršots teiciens pašreizējā situācijā. Es gribētu jūs aicināt balsot pār budžeta līniju 6705. Paldies! Paldies, Gigot kungs! Tagad mēs eh, runāsim par sesto darba kārtības punktu Tie ir paziņojumi par pašreizējiem trilogiem. Attiecībā uz omnibusu numur 2 trilogs atsākās 10. jūlijā, lai ļautu nodrošināt tehnisko sagatavošanos attiecībā uz vairākām opcijām, kas ir saistītas ar ilgtermiņa garantijām. Secinājumi norāda uz to, ka tas ir labs pamats tālākajām sarunām, taču Tā kā nav padomas mandāta, nevarēja panākt ievērojama progresu. Diskusijas galvenokārt virzījās uz to, ka ir vajadzīgs ātrs risinājums un arī jauns datums maksātnespējas nodrošināšanai, kas tagad ir noteikts kā nākamā gada 1. janvāris. Date. The Commission could agree if that date komisija varētu piekrist parlamenta ieteikumam pagarināt šo termiņu, ja tas attieksies arī uz Omnibus 2 direktīvu. Padomē ir atlikusi datumu līdz 2016. gada decembrim. Padome līdz ar to būtu, varētu piekrist eh, šādam ieteikumam. Iespējams, ka parlaments nāks klajā ar attiecīgo priekšlikumu līdz šī mēneša beigām. 10. septembrī ir paredzēts nākamais trialogs, un 10. oktobrī uh, arī nākamais trialogs. Tagad par MIFID. Otrs trialogs par MIFID notika vakar, un tajā bija runa par eh, investīciju aizsardzību Trešais trialogs ir paredzēts 11. septembrī. Dialogs par DRR direktīvu notika 10. jūlijā, vakar arī notika vairāk trialogi, tika runāts par direktīvas piemērošanas jomu un arī par komisijas tehnisko darbu, balstoties uz darba dokumentu. Uh, Prezidentūra ir panākusi kompromisu par likvidēšanas iestādēm un par šo iestāžu vadību. Tehniskais darbs turpinās un diskusijas eh, arī turpināsies vēlāk. Referents par depozītu garantijas schēmu ir norādījis, ka viņš vēlas atsākt diskusijas par šo dokumentu paralēlī diskusijām par BRRD, balstoties uz ekon tekstu, kas tika pieņemts uh, 2011. gada maijā un kas tika apstiprināts plenārs sēdē uh, 20. novembrī. Parlamenta sarunvedēji tikās uh, un runāja par diviem dokumentiem. Tehniskais darbs pie dažajām DS teksta daļām un politiskās diskusijas sāksies eh, oktobra sākumā. Vēlāk ir paredzētas kopīgas sanāksmes, kur tik runāts par abiem dokumentiem, ko ir iesniegusi komisija. Iespējams, ka šīs sanāksmes eh, notiks attiecībā uz abiem dokumentiem. DAS notiks paralēli ar pirmo tikšanos ar BRD. Es nezinu, vai eh, Saimona kungs, kurš ir referents, vēlas par to izteikties. Jā, tikai viens teikums. Esmu ļoti priecīgs, ka mēs eh, tagad virzāmies tik pozitīvus priekšu attiecībā uz eh, likvidēšanas direktīvu. Esam tā pozitīvi no mūsu puses tam piegājuši. Bet, protams, uh, Mēs varam arī cerēt uz to, ka investīciju aizsardzība arī tiks virzīt uz priekšu Lietuvas prezidentūras laikā. Līdz šim uh, mēs vērojām to, ka divus gadus šis jautājums bija iestrēdzis, bet cerams, ka februārī tas varētu nokļūt plenāru sēdē. Lielas paldies! Tad tagad um, priekšādētāji atkal uh, sāks vadīt sanāksmi un balsošanu. Īstenībā man ir vēl viens īsts papildus priekšādētājs paziņojums, un tas attiecas uz pašreizējo stāvokli attiecībā uz SSM un uh, sarunām ar ECB. Mums ir vēl viens neatrisināts jautājums, proti piekļuves līmenis, kāds tiks nodrošināts Eiropas parlamentam, uh, ECB valdē. Mēs vēl ar vienu gaidām iznākumu šajās sarunās, pirms mēs varēsim turpināt darbu pie SSM. SSM eh, ir iekļauts eh, nākamās nedēļas plenārsēdes darba kārtībā, bet eh, līdz šim vēl nav iesniegta vajadzīgā dokumentācija, kas ļautu mums to pabeigt. Cerams, ka līdz 2017. šovakar visi dokumenti būs pieejami. Tā, tas bija īsts paziņojums par šo jautājumu. Vai visi esam gatavi balsot? Septītais ir atcelts. Tāpēc varam pievērsties eh, Svena Gīgolda atzinuma projektam. Vai visi ir gatavi? Visi meklē savas balsošanas kartes man arī manējās no līdzi. Pirmais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Man ir jāpārbauda. Šķiet, ka es arī balsošu. Vai mēs varam sākt balsot? Nē, viss nobalsojuši, beidzam balsot. Norādīts. Okay. Um, amendment 2. Otrais grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. A kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts Pārbaudīšu, bet šķiet, ka tika pieņemts. Vai varam sākt balsot? Vai visi nobalsojuši? Vēl viens, uh, vēl viena balss par. Beidzam balsot, plus viena balss, pieņemts. Devītais grozījums, kurš par? pret atturas pieņemts. Es to pārbaudīšu. Vēl viena balss plus. Vai viss nav balsojuši? Nē, tas atkrīt. Jo tas būs 20, 20. B kompromiss kurš par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais grozījums, kurš par pret atturas norādīts. Trīspadsmitais grozījums, kurš par vai jūs vēlējāties pārbaudīt divpadsmito? Labi, pārbaudam divpadsmito. Vēl viens mīnus pie šī, vai viss nobalsojuši? Norēdīts. 13. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Bārbaudīšu šo balsojumu, jo iepriekšējo reizi balsas tādajās ļoti tuvu. Vēl viens mīnus klāt, vai viss nobalsojuši? Norēdīts. 14. grozījums, kurš par, pret atturas pieņemts. C kompromiss, kurš par, pret atturas pieņemts. 18. grozījums, kurš par, pret atturas pieņemts. 17. grozījums, kurš par, pret atturas pieņemts. 19. kurš par, pret atturas pieņemts. 20. kurš par, pret atturas noraidīts. 21. kurš par, pret, atturas, pārbaudīšu, bet šķiet, ka tika noraidīts. Vēl viena balss pret. Vai viss nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. 22. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim, jo ne visi pacēla rokas. Vēl viena balss pie par balsīm. Vai varam beigt balsot? Pieņemts. 23. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. Nē, tas bija pieņemts. Jā, tas tika pieņemts. Es nezinu, kas par problēmu, Arlīna. 24. kurš par? Pret atturas pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt 24. Labi, pārbaudam 24. Vēl viena balss būs pret. Noraidīts. D kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad galīgais balsojums. Elektroniski balsosim. Sākam balsot. Viena balss pie uh, balsīm par. Klāt. Vēl viss nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts 23 par, 12 pret un 7 atturs. So now we have the budgetary amendment. Tagad budžeta grozījumi. Seši, septiņi, divas nulles tālāk. 6701 par pret saturs pieņemts, 6703 pieņemts 6703, pieņemts 6704, pieņemts pieņ... 7. Diemžēl tūkiem nav balsošanas saraksta. 6705. Vēl viens nāk klāt. Pie par 6706 par pretaturas pieņemts, 607 par pretaturas. Pārbaudīsim elektroniski. One more against to add. Vēl viena balss pretklāt. Noraidīts. 6709 nu, par pret atturas pieņemts. Tas bija kompromiss 6711, pieņemts 6712 pieņemts, 6713 par pret atturas pieņemts. Ar to beidzam šo daļu. Un Pablo nodošu tālāk vadības grožus atpakaļ tavās rokās, un šķiet, ka par tavu pašu ziņojumu. No, this is Oh, yeah. Yeah. We move on to the next item. Jā, nākošais darbkārtības punkts, devītais. Eiro un citu valūtu krimināltieska aizsardzība pret viltošanu un padomes pamatlēmuma 2000 aizstāšanu. Un Lība komiteja šeit ir atbildīgā komiteja. Pārēju spāņu valodu esmu referents referents un sniegšu savu komentāru par šo. Pamat ideja eh, šim ziņojumam ir modernizēt un, hamor, eh, un harmonizēt sodu sistēmu par eiro viltošanu un citu vil, valūtu viltošanu Eiropas Savienībā. Tas aizstāja 383. regulu. Un tā ir saistīta ar eh, visu eh, sodu harmonizācijas jomu. Protams, mēs vēlamies eh, cīnīties pret krāpšanu, mēs vēlamies darboties kopā noteik, ar zinām noteiktību. Harmonizācija šajā jomā ir vēl vairāk attīstīta taisnojam nekā jebkad iepriekš, e, tieši tādēļ, ka eiro ir tik ārkārtīgi nozīmīgs, runājot par Eiropas finansiālo un politisko integrāciju. Ņemot vērā e, grūto situāciju Eiropā, cilvēkiem ir vajadzīga lielāka paļāvība uz e, savu valūtu un uz viltošanas nepieļaušanu Eiropas Savienībā. Man grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai visām dalību valstīm eh, būtu pieejami nepieciešamie eh, instrumenti, nepieciešamie operatīvie instrumenti. Es vēlētos arī uzsvērt, ka eh, ir jābūt, tātad mums ir jāsaskaņo šis ziņojums ar citiem ekonu ziņojumiem Mēs vēlamies nodrošināt, lai visas dalībvalstis šeit rīkotos kopā. Un e, mani grozījumie divos virzienos pirmkārt e, ir e, jāpublisko spriedumi, notiesājoši spriedumi, lai cilvēkiem būtu informācija. Tālāk ir jābūt arī proporcionālām šīm te sankcijām. Un, protams, nedrīkst aizmirst par subsidiaritātes principu ievērošanu. Ir arī grozījumi, lai nodrošinātu pietiekoši plašu aptvērumu. Un vēlējos uzsvērt, ka te ir runa ne tikai par eiro viltošanu, bet arī par citu valūtu banknotu šo monētu viltošanu. Eh, ir šeit runa arī par materiāliem, kas tiek izgatavoti un iekārtām, kas tiek izgatavoti, lai viltotu valūtas. Un uz, un runa ir arī par iestāžu saskaņotu rīcību mm, eh, krāpšanas apkarošanas jomā. Un vispirms došu vārdu sociālistu grupai, Ferēras kundze šeit nav, vai kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu. Yes, uh, apologizes from. Uh, mm, uh, es atvainojos Ferēras kundzes vārdā, viņiem bija citi pienākumi pildāmi. Es runāšu viņas vārdā. Mm, pateicos uh, referentam par darbu pie šī Eh, ziņojuma projekta un varu tam piekrist. Komisijas priekšlikums ir visnotaļ apsveicams. Vispirms eh, valūtu viltošana, īpaši eiro viltošana, eh, grauj uzticību, graušo valūtu uzticamību, un mums ir jānodrošina plašāka harmonizācija, kas ir ļoti vēlama šajā jomā. Šobrīd visās 28 eh, dalībvalstīs eh, viltošana ir krimināli sodāms nodarījums, eh, kas paredz brīvības atņemšanu. Un ir, protams, arī noteikti izmeklēšanas instrumenti, kas tiek piemērot. Un atbalstu to, ka tiek prasīts, lai uh, Uh, notiesājuši spriedumi tiktu publicēti. Un lai tiktu aptvērta ne tikai jau gatava viltojumi, bet arī uh, ražošanas procesā esoši valūtas viltojumi nepiedāvāja nekādus īpašus grozījumus referenta pieejai. Lielas paldies! Lībe vārdā Gulārs kundzē vārds. Paldies! Es sīkāk paskatīšu priekšlikumus, taču man ir iespējas, ka grozījumi dodas pareizajā risinē. Es vēlētos piedāvāt vienu lietu. Man radies iespēja, ka mēs aizmirstam par galveno mērķi. Pablo, Vārds sakot, man ir iespējas, ka esam sagatavojuši labu tekstu par eh, eiro kriminālu aizsardzību, taču man šķiet, ja mēs vēlamies tiešām cīnīties pret uh, naudas falsifikāciju, tad jācīnās pret 100 un 200 eiro banknošu viltošanu. Kad tika pavērta diktatora Benalī skapi, tad tur eh, atradās milzīga nomināla uh, Uh, eiro banknots. Varbūt, ka mans grozījums šeit tekstā nav vislabākais, esmu gatava to uh, izskatīt, taču šim parlamentam ir kaut kas jādara, lai netikt viltots ļoti liela nomināla banknots. Paldies! Paldies, Gulārs kundze! Zaļo vārdā izteiksies tavarišs. Viņš gan ir anreferents, bet viņa nav klāt. Lambert kungs. Should... Es nezinu, vai man labāk runāt angliski vai franciski, vai ir kādas vēlmes. Nu, labi, runāšu franciski. Es saprotu, ka šodien priekšsēdētāja kungs man ir grūti aizstāt manu kolēģi Amiru Tavarišu, jo šis temats ļoti sarežģīts. Reti sarežģīts. Man jāsaka, mēs nesam nodomājuši iesniegt eh, grozījums. Uh, jo mēs atbalstām referentu. Es pilnīgi piekrītu Silvijas sacītēm par lielā nominālu banknotām. Pirmkārt jautājums, kam ir nepieciešama šīs lielā nomināla banknotes? Atklāt sakot, es nevien tādu savās rokās neesmu negaturējis. Nu, nekas cits man te vēl nav piebilstams. Paldies. Paldies. Tālāk Foksa kungam ēnu referentam vārds. Paldies! Harmonizācija, ko piedāvā komisija, protams, palīdzētu veicināt savstarpējo uh, notiesāžo spriedumu atzīšanu un arī eh, palīdzēs apmainīties ar informāciju starp valstīm, kas lieto eiro. Eh, Nepiekrītu eh, piektājam direktīvas pāntām, kas definē minimālos sodus. Es domāju, tā ir pārmērīga iejaukšanās dalībvalsts suverenitātē. Mani satrauc arī 11. pāns. Es zinu, ka dalībvalsts nevar piespiest dalībvalstī pies, eh, parakstīt kādu starptautisku eh, līgumu. Bet visādi citādi es piekrītu kolēģi teiktiem par šo eh, ziņojumu. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Nu, kā referents atbildēšu spāņu valodā. Liels paldies visiem, kas izteicās. Es ņemšu jūsu izteikumus vērā un es centīšos jūsu priekšlikumus arī iestrādāt grozījumos, atbildot uz skolārs teikto par 200 un 500 eiro banknotēm. Jūs izteicāt pamatotas bāžas bet es domāju, ka šis jautājums nav saistīts ar viltošanu. Tas drīzāk gan ir saistīts ar naudas atmaskāšanas problēmām. Šī ziņojuma eh, tātad eh, galvenais temats vai, vai ir tieši viltošanas jautājumi. Kaut gan, protams, jūs izteiktās baužas ir pilnīgi leģitīmas, bet nedomāju, ka šis jautājums būtu risināms šajā ziņojumā. Mēs runājam par viltošanu un nevis naudas atmaskāšanu. Es labprāt to ar Gulārs kundzi runā, apspriest arī ar Lambēru kungu, kurš arī izteica bažas par šo apstākli. Kad jau mēs radīsim kādu kompromisu šajā lietā. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. septembris. 24. septembrī mēs tos izskatīsim, balsojums sekund komitejā ir paredzēts tajā pašā datumā 24. septembrī. Un eh, atbildīgā komiteja balsos 3. oktobrī plenārsesijā balsojums eh, vēl nav ieplānots. Tagad pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, desmitā. Eiropas investīcija bankai piešķirtās ES garantijas attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projekts ārpus savienības. Referents ir uh, Mārtiņa kungs, uh, tādēļ dodam vārdu Hansam Pēteram. Paldies! Bolza kungs, jo jums ir nepareizā vārda plāksnīt joprojām. Nu, ne, pateicos pirms, ka man ir iespēja uh, nāk klajā ar šo īso atzinumu, un paldies arī sekretariātam. Un manam asistentam, ņemot vērā ierobežoto laiku un vasaras atvaļinājumu, e, ir paveikuši lielisku darbu. Un es domāju, ka tie kolēģi, kas vēl ir šajā telpā, augsti novērtēs šo darbu. Un es tālāk nāšu vāciski, ja jums nav iebildumu. Par ko tad šeit ir runa? Te ir runa par iespējamiem zaudējumiem, kas varētu rasties Eiropas Savienībai attiecībā uz Eiropas investīciju bankas eh, eh, aizdevumiem, ko tā eh, dod valstīm, kas neatrodas Eiropas Savienībā. Tas ir saistīts ar garantijām, kas ir sniegtas Eiropas Investīcija bankai. Mums šajā atzinumā likās svarīgi vairāki punkti. Pirmkārt, tas būtu spekulāciju risks. To jūs atradīsiet septītajā grozījumā, ko esmu iesniedzis pats. Uh, Saskaņā ar komisijas priekšlikumu EIB ir jāpilnvaro eh, piešķirt finansējumu balstoties pašā uz savu risku, un tā arī drīkst izmantot eh, kapitāla tirgus instrumentus. Es gribētu šeit nodrošināt, lai netiek eh, pārāk daudz riskēts, lai šis risks nav nevajadzīgs. Tāpat arī ir jāizvairās no spekulācijām. Uh, Nākamā jomā ziņošanas standārti. Uzskatu, ka manam viedoklim pievienojas arī komiteja. Ir jānodrošina striktāki ziņošanas kritēriji. Tas attiecas arī uz vietēju un reģionālo institūciju stingrāku sadarbību. Uh, Saņēmēju saraksts arī ir vajadzīgs, jo ir jāzina, kurš tad eh, gūst labumu no konkrētiem līdzekļiem. 8. un 9. grozījums attiecas uz vietējiem finanšu institūtiem. Šeit eh, šī gada sākumā mēs eh, vairākos plašas, plašsaziņas līdzekļos varējām lasīt, ka finanšu institūcijas, ar ko sadarbojas EIB, pieprasa Uh, pārāk augstus procentus no EIB uh, aizdevumiem. Ir jānodrošina, lai šī nauda nokļūtu uh, konkrētajos projektos un lai nauda netiktu pazaudēta kaut kādās uh, starp operācijās. Nākamā joma ir klimats. Komisija pati ir paredzējis, ka vismaz 25% no budžeta ir jāizdod, lai atbalstītu klimata aizsardzību. Protams, tas ir saprota, tā ir saprotama vēlme, bet es uzskatu, ka ir jābūt uh, konkrētiem kritērijiem, lai mēs saprastu, uh, ko tad var uzskatīt par klimatam draudzīgu un ko nē. Esmu no Austrijas, un kolēģi jau zinās, ka esmu ļoti pārliecināts par to, ka uh, nedrīkstētu būt nekādas argumentācijas, kas runā par labu atomelektrostacijām, lai uh, EIB nefinansētu uh, pagarinājumus attiecībā uz atomelektrostaciju izmantošanu. Nākamais punkts, par ko es vēlējos runāt, ir MVU atbalsts. Šeit arī vajadzētu skaidri paredzēt, ka e IB investīcijas nedrīkstētu finansēt darba vietu aizplūšanu no Eiropas. Tas arī bija viss, ko vēlējos teikt. Indeed, uh, Mr. Mar Paldies, Mārtiņ kungs. Došu vārdu ēnu referentam Stalajan kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam par paveikto mm, izteikšos īsi. For, uh, Eiropa. Mēs atbalstam šo ziņojumu, vēlamies, lai Eiropas Investīcija banka turpinātu šo darbu valstīs ārpus Eiropas Savienības. Un tādēļ ir ļoti svarīgi uh, turp saglabāt uh, eh, 3A reitingu EIB, uh, lai uh, šie te uh, kredīti trešajām valstīm uh, varētu tikt izsniegti. Uh, pēc iespējas lētāk. Un ņemot vērā mm, atzinumu, mēs atbalstīsim vairumu grozījumu, taču mums ir jāapspriež daži jautājumi mūsu politiskajā grupā eh, attiecībā uz trešo grozījumu kurš ir saistīts ar eh, jautājumu, ka nekāds finansējums nebūtu jāpiešķir kodola enerģētikas jomai, eh, radioaktīvu atkritumu uzglabāšanai un tā tālāk un tā tālāk. Eh, mums, mēs apspriedām šo jautājumu politiskajā grupā, bet mums vēl jānāk pie secinājuma. Tālāk ir vēl arī ceturtais grozījums EIB e, nevajadzētu finansēt e, pasākums, kas negatīvi ietekmē nodarbinātību Eiropas Savienībā. Nu, es nezinu, kā EIB varētu savā politikā iestrādāt šādu mērķi. Ir vēl kāds jautājums, kas nav Eh, pašā atzinumā, šķiet, ka tas ir trešais pielikums. Tur ir valstu saraksts, kuras, kurām būs pieejams šāds garantijas mehānisms. Tur ir, piemēram, minēta arī Armēnija. Bet ņemot vērā to, kas notiek Armēnijā, attiecībā uz pievienošanos muitas savienībai ar Krieviju, Kazahstānu. Uh, nu, tur vajadzētu padomāt, vai uh, Armēnija joprojām būtu paturama šajā pielikumā. Paldies, Staljan kungs. Sociālistu pārstāv mums nav. Alde vārda arī nevienu nav, kas runātu. Uh, Zaļo vārdā došu vārdu Lambert kungam. Kā jūs uzminējāt? Hmm. <clears throat> Te es sacīšu pāris lietas. Vispirms, paldies Hans Pēteram Mārtiņam. Būtībā mēs atbalstīsim visu jūsu grozījumus, bet kā jau jūs varētu gaidīt, mēs mēģināsim dažs no tiem stiprināt. Pirmkārt, Kādus projektus e, Eiropas investīcijas banka finansē? Tas attiec arī uz iekšējo mandātu. Būsim atklāti. Runājot par inovatīvas enerģijas projektiem. Parastās bankas saka, ai, tas ir sarežģīti, mums, e, mēs nevaram uzņemties e, risku, Nu, tipiski banķieri saka, mēs varam sniegt finansējumu tikai tām lietām, kas mums ir labi pazīstams. Es šeit dzirdu ar vienu, ka banks teikt, ak tā, offshore vējģeneratoru parks mums ir pilnīgi kas jauns, mēs nezinām, kāds ir riska līmenis un mēs negribam tā iesaistīties. Bet taču tās varētu iesaistīties uh, uh, roglekli kurināmām ele elektrostacijām, uh, tajās iesaistīties vai uh, citos pasākumus, kas ir interesants uzņēmumos kas uzņēmumam interesanti. Es gribētu sacīt, ka 19. un 20. gadsimta tehnoloģijas ir jāfinansē ar parastajām bankām. Mēs nevaram izmantot EIB kā tādu instrumentu, kas vienkārši turpina aizsākt to praksi. Mēs vēlamies, lai tiktu izstrādāts plāns, lai pamazām atteiktos no vecās enerģijas tehnoloģijas finansēšanas. Mēs nevaram teikt, vienkārši palielināsim jaunās eh, enerģijas eh, projektu finansēšanu. Mums ir jāsaka pavisam skaidri, EIB nenodarbosies ar vecās, eh, vecā standarta projektiem. Tad nevar turpināt biznesu kā parasti, biznesa as usual. Tātad ir jāparedz pamat pakāpenista atkāšanās, at, atteikšanās no subsīdijām par eh, vecā tipa enerģētikas projektiem, un pamatīdēja tad būs pievērst uzmanību enerģijas avotu pārējai. Pārējai no vieniem avotiem citiem. Un tad mm, ir jānodrošina konsekvence ar 21. pāntu es līgumā, tas attiec uz iekšējiem mērķiem, un tais piekrītu Stolojānu kungu sacītēm, ja daži dalību valstis pieņem lēmumu, ka tām klāsies labāk tad, ja tās nevēlas uzturēt labas attiecības ar ES, labi, lai tā būtu, bet tad kāpēc vispār ir jābūt projektiem, kurus finansē tajās dalībvalstīs, un beigās, nu, visiem, gan man neizdevās pieskarties, mēs jau sen pieprasām Pat mēs uzskatām, ka Eiropas investīcija bankai vairs nav jāpastāv, ka mums ir pārāk daudz starptautisku finanšu institūciju un Eiropas investīcija bankas misijas jāsadara starp uh, Eiropas centrālo banku un starptautisko un valū starp eh, Pasaules banku un valūtas un. Mēs uzskatām, ka nav jēgas uzturēt tās iestādes, kurām nav nekādas pievienotās vērtības komentārs no zāles, kur tūk nedzirdē. Es pilnīgi jums piekrītu, jūs zināt, ka mūsu viedoklis pilnīgi atbilst jūsiem. Mēs uzskatām, ja mēs gribam, lai mūs uztver kā cilvēks, kas atbilstoši mm, tērē nodokļu maksātāju naudu, tad es domāju, mums jā, jāatsakās no šāda veida tērņiem. Tas pats attiec arī uz šo parlamentu apcīt. Es uzskatu, arī šajā parlamentā ar vien tiek izšiesti līdzekļi. Mums būtu vairāk jāpaļaujas uz iekšējo. Uh, patēriņu. Un es domāju, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam cīnīties par papildu līdzekļiem Eiropas Savienībai. Nevar teikt vienu, apējot citu. Es nevēlos uh, turpināt būvēt jūsu impēriju, par to es tiešām stingri iestājos. Paldies. Paldies, Lambert kungs, ECR grupas vārdā vārds Foks kungam. Well, thank you, chairman. Um, my... Paldies, priekšsēdētāji. Un mans kolēģis Ivars Trečieks nevar būt klāt, tāpēc atvainojos, taču es vienkārši nolasīšu viņa runu. Un es teikšu, es. Tur, kur viņš to bija gribējis sacīt, pateicos Hans Pēteram par viņu darbu pie šī uh, dokumenta. Uh, augstvērtēju to. Mums ir jāveicina kapacitāte ārpus Eiropas Savienības un arī Austrum partnerības valstīs. Es atbalstu vairumu referentu grozījumu, taču tāpat kā Stalojana kungam man ir pāris par 3. 4. grozījumu. Runājot par manas iesniegtiem grozījumiem, principi šādi. Mēs atbalstam EIB finanšu operācijas Eiropas Sanībā un ārpus tās mēs uzskatām, ka EI fondi ir jānovirza MVU. EIB pastāvīgi būtu jāizvērtē eh, izmaksas un eh, iegūtais labums tās atbalstītiem projektiem, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību. Saskaņā ar EC un iepriekšējiem, prasi, iepriekšējiem prasībām EIB projektiem ir jābūt pieejamiem EIB eh, e tīmekļa vietnē, Eh, ar visu informāciju arī par ilgtermiņa garantijām. Tas attiektos visiem uh, finanšu starpniekiem un attiecīgiem aizdevējiem MVU. Īpaši jānorāda konkrētajās summas, kas piešķirtas, un eh, reģionālos un rūpniecības sektors, kurš tas skar. Un nobeigumā EIB finansējumam ir jāiestājas par ilgspējīgu uh, enerģijas avotu kokteili, uh, lai nodrošinātu labu piegādes ķēdi, un es vēlu veiksmi arī referentam un citiem kolēģiem. Paldies, Foksa kungs, turpin priekšstādātājs, saprot, ka neviens cits nevēlas izteikties, līdz ar to došu vārdu atkal referentam Mārtin kungam. Thank you very much, and I... Is... Paldies, priekšstādātāji, jo īpaši vēlos pateikties Lambert kungam, kurš pat labam dodas prom. Jūs iestājaties par tik progresīvu iepieju. Ja un es cīnīšos cik vien manos spēkos, lai samierinātu jūs nostāju ar citu kolēģu nostāju, kam varbūt šis es nepatiktu. Atomelektrostacijas ziņā, taču citiem kolēģiem gribu sacīt, lūdzu, ņemiet vērā Lambert kunga viedokli. Mūsu kopīgais stratēģiskais mērķis ir eh, raudzīties nākotnē, ne tikai paskatīties Eh, to, kas noticis agrāk. Mēs varētu ātrāk eh, atteikties no novecojušām tehnoloģijām. Tas ir viss, kas man sakāms. Gaida jūs tālākos grozījumus, ja tādi nepieciešami, ja sociālisti nenāks klējā ar saviem grozījumiem, tad esmu gatavs sasaukt sanāks, lai rast pēc vispēc vairāk grozījumu. Paldies. Paldies, Mārtiņ kungs. 19. septembris 12. ir grozījuma iesniegšanas termiņš, tie tiks izskatīti 14. oktobrī. Tajā pašā dienā mēs arī balsosim par to šajā komiteja, un budžeta komitejā balsojums norisināsies 17. oktobrī plenāra sesijā. Balsojums vēl nav apstiprināts. Nākošais darbkārtības punkts ir citi jautājumi. Nav. Labi, tad šī sanāksme tagad e, ir beigusies. Vēlos atgādināt, ka nākamā sanāksme notiks 16. septembrī no 15. līdz 18.30 un otrdien 17. septembrī no 9. līdz 19.30 un no 15. līdz 18.30. Paldies visiem!